Buenas tardes. Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Reglamenta jautājums jums bija. Kundze, jā, priekšsēdētāji, es gribēju darīt zinām kolēģiem par eh, Francijas valdības izteikumus eh, saistībā ar ceturtdienas parlamentu balsojumu attiecībā par Romiem. Francijas valdība neatzīst eh, Eiropas parlamenta tiesības mūs eh, saukā par eh, politikāņiem, ka mēs nezinām Eiropas tiesības, ka mēs aizraujamies ar politikānisku poli, polēmiku, neņemot vērā Eiropas not, līkumus noteikumus. Esmu gandrīz kā Malstrēms kundze ir kopā mums. Nedēļas nogalē Francijas presē mums darīja zinām tekstu cirkulāru, kas neraugoties uz to, ko, eh, ko saka Francijas valdība jums, komisārs kundze un kolēģei, jūs kolēģei Redingai, pilnīgi skaidri eh, runā par Romu izraidīšanu. Trīs reizes šajā apkārtrakstā ir norādīts jēdziens Romu apmetnes un Francijas valdība. Kopš ceturtdienas mums skaidro, ka eh, tā, skata tikai Rumāņu jautājumus kopumā un vērtē Eiropas pilsoņu e, tiesības, un es vēršos pie mūsu Rumānijas, Ungārijas e, pilsoņiem. E, vai Francijas valdība grib iemācīt Rumānijas un Ungārijas pilsoņiem e, būt par Eiropas pilsoņiem? Es domāju, ka katrai valdībai ir savs robežas, un es gribētu aicināt jūs uz parlamentāro solidaritāti. Es zinu priekšsādātāji, ka E, koordinatori skatīs šo ģeldēm, taču es gribētu, lai steidzami mēs uzklausītu Malstroms un Redīgas kundze, lai zinātu, ko tad īsti ir precīzi teikos Francijas valdībām. Lai mēs visi arī kopīgi iepazīstos ar šo apkārtrakstu, ko es nodošu jums visiem priekšsēdētāji, kā arī Malmstrēms kundzei, Veržā kundze, mēs pieņemam zināšanai jūsu komentārus kā jūs zināt, mums pagājušajā nedēļā plenārsēdē bija balsojums, un mēs apspriedīsim follow-up iespēju koordinatoru sanāksmes gaitā. Es, Veržā kundze, aicinu tagad pāriet pie darba kārtības, un pēc tam, kā pirmo darba kārtības punktu, uzklausot eh, Ceciliju Malstrēmu, savukārt pēc tam, pēc darba kārtības pabeigšanas šodien, mēs koordinatoru sanāksmē lemsim par to, kas attiecas uz pēcdarbu, uzraudzības darbu, balsojumam, kurš notika pagājušā nedēļā saistībā ar Romu izraidīšanu un atbildi, kas ir saņemta no Francijas valdības puses. Now. Un tagad, kā jau ir norādīts. darba kārtībā. Mēs pārējām pie pirmā darba kārtības punkta, darba kārtības eh, pieņemšana. Pie, eh, izmaiņas nav piedāvāts, iebildumi nav darba kārtība, tiek pieņemta otrais darba kārtības punkts priekšsēdētāja paziņojuma. Es gribētu eh, norādīt grozījuma iesniegšanas termiņu. Mēs vēršam jūsu uzmanību uz uh, to, ka uh, uz tā saucamo uh, patvērumu paketes paplašinājumu direktīvu, kur kolēģis ir, uh, kur referents ir kolēģis Morais, grozījumi ir jāiesniedz līdz 29. septembrim 2012. Vienu dienu pēc ziņojuma projekta prezentācijas 29. septembrī 12. Ziņojums jau ir saņemams visās oficiālajās valodās. Un saistībā ar jebkuriem jautājumiem jūs varat sazināties ar Lībe komitejas sekretariātu. Bet tagad mēs eh, apstiprināsim iepriekšējo sanāksmju protokolus Lībe komitejā. E, visi ir jūsu rīcībā, ja jums nav nekāda iebilduma, tad mēs uzskatām tos par apstiprinātiem. Un tagad mēs varam pāriet pie mūsu ceturtā darba kārtības punkta attiecībā uz nesenu notikumu attīstību un nākotnes prioritātēm iekšlietu jomā. Un šajās darba kārtības punktā mēs ar lielu prieku uzklausīsim komisāri Cecīliju Malmstrēmu, kura mums eh, izklāstīs eh, neseno notikumu attīstību un nākotnes prioritātes iekšlietu jomām. Mēs uzskatām to par ļoti labu praksi. Mēs esam pie šiem jautājumiem strādājuši jau kopš maija sākuma, un izrādās, ka tas ir ne tikai nu, svarīgi, bet arī noderīgi mūsu ikdienas darbā. Tādējādi mēs sveicam komisāri un mēs uzklausīsim komisārus uzstāšanos, un pēc tam mēs sāksim diskusijas. Paldies, priekšsādātāji, kungs, godātie deputāti, ir liels prieks jūs atkal redzēt. Kopš mēs pagājušreiz tikāmies mājā, kā jau prezidents minēja, Daudz kas ir noticis, un man ir liels prieks būt šeit un ziņot jums par to, kas ir noticis un kas būs šī rudens darba kārtībā. Un man ir liels prieks, ka mūsu sadarbība ir veidojusies tik konstruktīvi pēdējos eh, mēnešos, un eh, ar nepacietību gaidu mūsu sadarbību arī turpmākajos eh, mēnešos. Protams, es nevarēšu pieskarties visiem jautājumiem, bet mums ir diezgan daudz laika, un, protams, esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem, un kas ietilpst manā portfelī. Sākšu ar to, kas ir noticis pēdējos mēnešos. Sākšu ar migrācijas politiku. Pirms vasaras pārtraukuma komisija pieņem divus likumdošanas priekšlikumus par legālo migrāciju. Viens par uh, uh, uzņēmumu nosūtītiem darbiniekiem un otrs par uh, sezonas strādniekiem. Šeit bija runa par tātad specializētiem darbiniekiem no ne Eiropas Savienības uh, valstīm, kuri tiek nosūtīti uz kādu uzņēmumu filiālu citā valstī. Runājot par sezonas strādniekiem, šis priekšlikums ieviesīs uh, īpašs noteikumus uz sešu mēnešu ieceļošanu, kur būs uh, daudzgadēja um, um, atļauja. Un šajā priekšlikumā ir iekļauts arī pamatiesību kopums, lai nepieļautu uh, strādnieku izmantošanu. Šie priekšlikumi veicinās kopējas migrācijas politikas izveidi un būs papildinājums citiem pasākumiem, kas tiek īstenot 2020. gada stratēģijas ietvaros par patvērumu meklēšanu uh, pēc uh, Uh, regulas par Eiropas patvērumu atbalstu biroju izveidu mēs cenšamies tagad uh, panākt, ka tas varētu sākt darboties jau 2011. gadā. Un cerams, līdz gada beigām varēsim izvēlēt direktoru. Un vēl viens svarīgs notikums pēdējo mēnešu laikā ir komisijas iesaiste konstruktīvā dialogā ar Grieķijas iestādēm. Tas, cerams, novedīs pie taustāmiem rezultātiem um, šajā te procedūrā Man dienesti šobrīd eh, izvērtē rīcības plānu, ko piedāvā Grieķijas iestādes, un eh, es apmeklēšu Grieķiju pēc dažām nedēļām, lai novērtētu, kā tas tiek ieviests un skatītos, kā mēs varētu palīdzēt par SIS-2. Neskatoties uz dažām grūtībām, eh, tika veikts tests martā un parādīja, ka šis SIS-2 projekts ir jātīst tālāk un jāpabeidz. Mums bija sadarbība ar padomi, un tagad komisijas dienesti ir iesaistīti detalizētās sarunās ar uzņēmumu, ar izpildītāju, un um, oktobra padomē mēs varēsim prezentēt budžeta tāmi. Protams, jūs informēsim arī par šo notikumu attīstību. Attiecībā uz vīzām daudz kas ir noticis. Vīzu kods, kas uh, tie ir spēkā no 5. aprīļa šogad, uh, ir spēkā un tur tiek modernizēta vīzu izskatīšanas kārtība, un mēs, protams, novērojam, kā tas tiek ieviests. Māja beigās komisija pieņēma likumdošanas priekšlikumu, lai Albānijas un Bosnijas Hercegovinas pilsoņiem um, sniegtu bezvīzu režīmu, un tur ir nosūtīts ekspertu grupas uz abām šīm valstīm, un uh, informācija par to tiek jums šodien nosūtīta. Priekšlikums par uh, eh, Taivānas iekļaušanu pozitīvajā sarakstā tika pieņemts 5. jūlijā. Šis priekšlikums Taivāna jau ir uh, piedāvājusi arī uh, pilnu vīzu režīmu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Bezvīzu režīms tiks parakstīts līdz Um, gada beigām ar Brazīliju, ar visām dalībvalstīm un Brazīliju. Un jūnijā mēs uh, parakstījām arī vīzu atvieglojumu uh, nolīgumu ar Grūziju. Tātad uh, tas drīzumā stāsies spēkā par TFTP. Paldies vēlreiz par ļoti konstruktīvo sadarbību. Uh, Paldies, ka jūs palīdzējāt, lai šo nolīgumu varētu nosnie, noslēgt. Tas ir milzīgs panākums visām institūcijām, un mēs noteikti varam uh, no tā secināt, ka mēs varam sadarboties, tad, kad tas ir nepieciešams. Šis nolīgums stiprinās pamatiesības un arī kolektīvo drošību. Kad es tikos ar jums janvārī savā uzklausīšanā, es eh, sniedzu jums dažus solījumus. Es solīju, ka es nākšu klajā ar diviem paziņojumiem par informāciju uh, dalīšanu, par terorismu, un ap šie uh, eh, paziņojumi tika pieņemti jūlijā, tātad es šo solījumu esmu pildījusi. Ceru, ka jūs tos izlasījāt, jo tie jums uzreiz tika nosūtīti. Paziņojums uh, sniedz pārskatu par visiem informācijas dalīšanas uzņa, instrumentiem, kas pastāv Eiropas Savienībā. Un tas ir unikāls paziņojums, jo pirmo reizi visi šie instrumenti ir tādā caurskatāmā veidā uzskaitīti. Protams, pilsoņiem ir jāzina, kādas sistēmas pastāv, bet šīs sistēmas ir ļoti atšķirīgas, atšķirīga veida sistēmas, bet šis saraksts ir pilnīgs, un šis ietvers uh, palīdzēs mums rast uh, skaidrāku ainu par to, kas ir šie instrumenti, kad tie ir nepieciešami, un tur tiek definēti arī daži principi, kā šos instrumentus vajadzētu izmantot, un tas mums noderēs pārskatot visus šos instrumentus. Paziņojums, kas. Uh, apkopoja likumdošanas priekšlikumus par cīņu pret terorismu, uzsver dažas izaicinājumus šajā jomā, un, un tas arī bija jau, tā bija lieta, ko parlaments ilgi bija prasījis. Un tie, šie ap dokumenti būs pamats nākā, nākotnes likumdošanas iniciatīvām. Kolēģi drīz pieņems uh, likumdošanas aktu par eh, ķīmisko vielu pieejamību, kas varētu tikt izmantot spridzekļu eh, izgatavošanai. Ja jūs atļausiet priekšsādātāju kungs, tad es eh, tagad uzsvēršu dažas politiskās prioritātes rudenim. Pirmkārt, gribētu pateikties parlamentam par konstruktīvo pieeju, par pa, pers personas datu pakotni, tad pasažieru datu pakotni. Uh, Mēs eh, pie tā esam strādājuši pēdējos mēnešos, un pēc jūsu rezolūcijas, ko jūs pieņemat maijā, mēs plānojam eh, paziņojumu par šo jautājumu eh, pieņemt paziņojumu tātad līdz septembra beigām. Un pakotnes ietveros mēs pieņemsim arī lēmumu sākt sarunas ar Austrāliju un Kanādu par PNR. Uh, tur būs uh, virkne prasību un principu mūsu nolīgumiem. Un ir ļoti svarīgi, lai principu tiktu pieņemti pirms mēs uzsākam sarunas, lai nodrošinātu datu aizsardzību un harmonizētu prasības visiem, uh, visām aviokompānijām. Protams, ka principiem ir uh, jāatstāj zinām elastīguma iespēja dažādiem risinājumiem, un Tomēr principi ir ļoti līdzīgi tiem, kurus jūs minējāt savā māja dokumentā. Direktīvas, eh, protams, eh, atspoguļos, eh, tātad sarunu vadlīnijas atspoguļos tās, tos principus, ko mēs pieņemsim. Es augstu vērtēju to, ka uh, jūs apstiprinājāt, ka sarunu laikā ir jāturpina izmantot ASV un Austrālijas nolīgumu, lai nepārtrauktu šo sistēmu, lai nerastos juridiskā nedrošība aviokompānijām, bet es centīšos ar jums cieši sadarboties arī šajā sarunu periodā, lai šos nolīgumus noslēgtu pēc iespējas drīzāk. Es jūs informēšu arī Strasbūras nedēļā nākam, tātad nākamnedēļ. Uh, uzreiz pēc tam, kad komisija būs pieņēmusi šīs pakotnes. Par Eiropas Savienības PNR uh, priekšlikumus uh, varētu piedāvāt tai pašā laikā, tas būtu likumdošanas priekšlikums, bet tam būs vajadzīgi papildus arī ietekmes novērtējumi, jo to prasa Eiropas parlaments savā rezolūcijām, un tas ir minēts arī Stokholmas programmā. Komisija arī aktīvi strādā, lai sagatavotu paziņojumu par iekšējās drošības stratēģiju, un tas būs novembrī. Tas balstīsies uz uh, Tieslietu un iekšlietu padomas pieņemto dokumentu, un tas būs saskaņā arī ar Stokholmas programmu. Šis paziņojums uh, norādīs uz uh, organizēto noziedzību, kibernoziegumu, terorismu, uh, dažādām katastrofām kā iespējamiem riskiem, un tas arī uh, konkretizēs mērķus, kā mēs Eiropas līmenī varētu cīnīties pret šiem draudiem. Protams, ka tas būs saskaņā ar tiem principiem, kas mums ir, un pilnībā ievērojot personas datu aizsardzības principus un pamatiesības. Un mūsu mērķis ir uh, identificēt, kur Eiropas Savienība varētu darboties un dot savu pievienoto vērtību. Tas, protams, ir uh, ļoti plašs darbu klāsts Un es, protams, centīšos iekļaut arī jūsu priekšlikums un idejas, un arī uzklausīšu, ja jums tāda ir šo pēcpusdienu. Viena liela prioritāte man šo rudenu būs patvērumu pakotne. Man ir bijusi tikšanās ar referentiem un ēnu referentiem šajā komitejā par šo jautājumu. Vienotas patvērums sistēmas izveida ir prioritāte, un Eiropadome ir noteikusi 2012. gadu kā mērķi. Uh, 2012. gads jau būs drīz. Tātad mums šī politiskā apņemšanās, ko ir paudušas dalība valstis, ir jāpārvērš taustāmos rezultātos, lai mēs to varētu sasniegt. Un esmu pārliecināta, ka mums būs iespēja uh, šo jautājumu vēl apspriest. Un, uh, protams, ka ir jāpanāk uh, vienota pārvietošanas schēma. Uh, Prioritāšu novērtošana ir um, šeit sarežģīta, bet cerams, ka mēs varēsim panākt pēc iespējas drīzāk vienošanos ar padomi par bērnu pornogrāfiju un cilvēku tirzniecību. Šeit esmu ļoti pateicīga Eiropas parlamentam par atbalstu un īpašai komitejai, lai varētu izstrādāt šos priekšlikums Komisija rīkosies ļoti aktīvi turpmākajās sarunās uh, starp parlamentu un padomu. Es, protams, aizstāvēšu mūsu priekšlikumu un rēķinos ar jūsu atbalstu arī turpmāk, ka, um, lai mēs varētu panākt līdzsvarot rezultātu. Šis ir nopietns jautājums, tā ir modernā verdzība, kas joprojām pastāv Eiropā un arī citur pasaulē. Uh, Tāpēc cieņa pret cilvēku tirzniecību ir tiešām patiesa prioritāte man, un esmu pārliecināta, ka mēs varam rast risinājumu starp mūsu trim institūcijām. Direktīvas projekts par uh, informācijas sistēmu aizsardzību tiks pieņemts šo mēnesi, un es ceru, ka mēs šo likumdošanas aktu varēsim pieņemt pēc iespējas drīzāk, lai uh, cīnītos pret kiberuzbrukumiem. Es ceru arī, ka mēs varēsim panākt progresu par Frontex priekšlikumiem. Uh, un esmu, protams, gatava sadarboties ar jums un referentiem šajā jautājumā. Kas attiecas uz nākotnes iniciatīvām par robežu pārvaldību, es piedāvāšu jaunu Schengens izvērtēšanas mehānismu un cerēšu, ceru, ka gan parlaments, gan dalībvalsts iesaistīsies šajā procesā. Eh, Sakojot tam, kas jau ir izdarīts pēdējos mēnešos, mēs eh, strādāsim pie Moldovas, Ukrainas un Krievijas vīzu noliegumiem, un mums ir jāpanāk progress uh, dialogā ar šīm valstīm pēc iespējas drīzāk. Mēs arī gatavojam uh, vīzu atvieglojumu režīmus uh, ar citām valstīm, piemēram, Baltkrievija, Armēnija un Azerbaidžana, kas ir austrum partnerības valstis. Un uh, mēs uh, runājam arī par īstermiņu vīzām ar uh, vidusjūras dienvidu valstīm. Kā jūs redzat, priekšsādētāji, daudz ir jādara. Es rēķinos ar jūsu palīdzību, jūs arī esat likumdevēji, un šajā jautājumā uh, labprāt sadarbošos ar jums. Mani dienesti vienmēr ir jūsu rīcībā. Un noslēgumā priekšsādētāji kungs uh, kundze saņēmu jūsu uh, tātad Veržjā kundzes dokuments. Es to izlasīju šorīt Lemond. Uh, Un tas tiešām ir ļoti satraucoši, mums ir jāskata dziļāk šie jautājumi un jāiekļauj tas arī mūsu vērtējumā, vērtējot notikums Francijā. Lielas paldies priekšsādātāji, kungs, tagad esmu pilnīgā jūsu rīcībā, centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem, un ja būs kaut kas, uz ko nevarēšu atbildēt, tad atbildēšu jums vēlāk rakstiski. Paldies, komisāra Monstrēma. Bet eh, vispirms mēs gribētu dot iespēju izteikties koordinatoriem. Es eh, aicinu katram iekļauties trim minūtēm. Busetulkungs, paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze, sākumā es gribētu apsveikt jūs par paveikto darbu. Jūs esat eh, amatā vairākus mēnešus, bet Jūs esat apliecinājis savu spēju sadarboties ar komiteju un arī tas, kā jūs izturaties, tas apliecina, ka jūs piedarat pie mūsu parlamenta un jūs zināt, kādas ir parlamenta prasības un kā jūs varat sadarboties ar mums vislabākajā veidā. Un tas ir savstarpēji mums eh, izdevīgi. Taču tagad es gribētu pieminēt dažus jautājumus, atsevišķiem no tiem, atsevišķiem no tiem jums, jūs pieskārāties. Sākumā, atsevišķiem ne. Iesākumā es atsaucos uz ievadaļu, kurā tika runāts par augstāku nodokli, ko uzliek Savienotās valsts elektroniskajām ceļojuma autorizācijām. Ja es pareizi saprotu, komisija to skatīja jau pagājušajā gadā un toreiz e, tas netika uzskatīts kā vīzas ieviešana zem citu nosaukumu. Tomēr mēs esam ļoti vīlušies. Mēs uzskatām, ka bezvīzu režīmam ir jābūt bezmaksas un brīvam. Tas nozīmē bezmaksas tai skaitā. Savukārt šīs, des, šī desmit dolāru nodeva, un papildus četri e, dolāri, kas e, paredzēti viss sistēmas administrēšanai, nozīmē vīzas ieviešanu, bet ar citu nosaukumu. Es gribētu, lai jūs šo jautājumu skatītu maksimāli drīz un informētu mūs par to, kāds ir komisijas viedoklis šajā jautājumā, ko komisija ir iecerējusi darīt. Mm. Un es eh, ar cerībām gaidu jūsu reakciju. Tālāk par patvērumu paketi. Mēs apzināmies, ka tā ir sarežģīta paketi jums skatīšanai. Mēs zinām, kā pozīcija mm, padome šeit nav visvieglākais šķērslis pārvarēšanai, taču mēs apzināmies, ka ar jūsu enerģiju un uh, jūsu darba spēku šī pakete varēs eh, stāties spēkā noteiktajā termiņā 2012. gadā. Eh, šajās šajā puzlī vēl aizvien pietrūkst atsevišķi gabaliņi, kuri būtu jāskata sīkāk. Viens no tiem ir sadalītā atbal, atbildība un solidaritāte, kas netiešā veidā sasauc ar priekšlikumiem, kādi šobrīd, taču nav ad hoc likumdošanas priekšlikumu par uh, Eh, solidaritāti pašu par sevi. Mums ir pilotu projekti un citas iniciatīvas, taču nav likumdošanas instrumenti, kas varētu būt daļa šajā paketē par sevi, un to mēs vēlētos redzēt. Tāpat arī par patvērumu runājot vēl. Eh, mums šķiet, ka nav pasākumu, eh, kuri skatītu piekļuvi patvērumam Un tas ir viens no piemēriem. Taču, manuprāt, mēs gatavojam šobrīd labu patvērumu paketi un mēs domājam par tiem cilvēkiem, kuri gribētu izmantot šo paketi, jo tu, viņi eh, gribētu meklēt patvērumu Eiropā un kādi varētu būt leģitīmi veidi, lai piekļūtu patvēruma me mehānismiem Eiropā leģitīmas, ja nav leģitīmas pieejas, var rasties situācijas, ir tīpaši Eiropas dienvidos, kur, kad cilvēki mēģina iekļūt Eiropā neleģitīmā veidā, un tāpēc ar tādām iniciatīvām kā um, I see the chairman is asking me to conclude, so I will stop here. Pakaļuzņemšanas programmām varētu mēs runāt par leģitīmām, eh, leģitīmām piekļuvēm. Paldies, Busutils kundze, Gonsas, Bustilkungs, Balcas kundze, vai jūs vēlaties izteikties? Nē, Sipo eh, kundze. Lielas paldies priekšsēdētāji, lielas paldies Malstrēms kundzei par šo plašo ziņojumu, kaut gan detalizēti tas izrādījās ļoti īss. Vēlos pievērsties trim punktiem. Un gribu sākt ar TFTP. Jūs zinat, ka pie mums šajā namā daudziem locekļiem radies tāds iespējas, ka šī nolīguma visi elementi netika īstenoti pirmajā astotajā, vismaz tādā kvalitātē, kā to sagaidījām. Un šis iespējas varētu būt nepareiz, bet tieši tādēļ jāuzdod jautājumu un jānodod arī informācija tādēļ, ka pilsoņi mums uzdod jautājumus, vai šis uzlabotais nolīgums darbojas visās jomās, un no otras puses būtu arī labi noskaidrot neaiznoskaidrotos jautājumus, pirms mēs pieņemam lēmums par PNA vai datu aizsardzību par PNR. Es ceru, ka tieši par TFTP vēl mēnešu laikā mēs varēsim intensīvi debatēt, tas noteikti būs ļoti liederīgi visiem iesaistītajiem. Vēlos uzdot pāris jautājumus. Pirmkārt, kritēriji, ne tikai izvēloties līdzstrādniekus Eiropolā, kas kontrolē pieteikumus, bet arī to līdzstrādnieku kritēriju, kas strādā saistībā ar finansēm. Tātad mēs negribam šeit zināt konkrētus vārdus, bet gan kritērijas, kur bija svarīgi izvēlotos šos līdzstrādniekus. Un saistībā ar to, kas strādā Amerikā, šie līdzstrādnieki nenodarbojas tikai ar tehniskiem jautājumiem, viņiem ir jāapjauš arī savu uzdevumu politiskā dimensija. Viņi nespiež vienkārši tā podziņas. Vēl viens svarīgs jautājums ir par to, kurš nolemj, kādas datu pakotnes tiek nodotas un kādā veidā sadarbības starp Eiropola datu apstrādes uzņēmumiem un ASV pusi. Šeit ir uzsākti droši saziņas kanāli. Es saprotu, ka jūs nevarēsiet atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, bet es domāju, ka jums radīsies priekšstats par mūsu viedokli. Vēl par datu saglabāšanu. Šeit noteikti ir daudz pārdomas. Un šeit vēlos uzdot jautājumu, vai jūsuprāt problēmas radīja tas, kā dalībvalstīs tiek īstenot šī sistēma, vai arī mums Eiropas līmenī ir jāuzlabo šī sistēma, lai dalību valstīm būtu vienkāršāk īstenošana šo direktīvu īstenojot. Un runājot par bērnu pornogrāfiju, jūs noteikti zinat, ka ļoti bieži diskusijās figurē jautājums bloķēt un izcēst, un šis jautājums noteikti ir jānoskaidro. Taču es ceru, ka pēc uzklausīšanas septembra beigās uh, mēs nokļūsim pie citu pārējo direktīvas jautājumu diskutēšanas. Manuprāt, tas ir nepieciešams. Un pēdējais jautājums par patvērumu pakotni. Buzetil kungs pieminēja par sarežģītajām debatēm padomē panākt vienotu regulējumu, taču īpašas problēmas man šķiet saistītas ar tā dēvēto drošo izcēlesmes un tranzītu valstu izveidošanu. Var radīties tā, ka arvien vairāk problemātiska valstu tiek noskaidrots par drošām. Thank you very much, Chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji, arī es gribēju eh, sveikt mūsu vidū komisāru Malstrēmu. Un norādīt, ka viņas darba kārtība ir bijusi un paliek ļoti ambicioza, un esam pateicīgi par to, ka jūs, Malmstrēms kundze, apmeklējat šo komiteju un mūs um, informējat uh, par e, to, kā darbs norit, kāds progress ir panākts. Man būtu daži jautājumi jums, uh, kurus es gribētu uzdot. Pirmais būtu TFTP un personas iecelšana, kas tur strādās. Es eh, saprotu tās bāžas, ko pauž komisija par visu konfidenciālitātes procedūru saistībā ar personu, kas tur strādātu. Un man ir jāuzsver arī tas, ka mana personiskā pieredze ir tāda, ka atslēgas kapīši ir godīgajiem un nevis noziedzniekiem. Katrā ziņā mēs gribam būt. E, mēs saprotam, ka viņiem ir savas, e, savas izmeklēšanas metodas. Taču patiesība ir tā, ka ne jau e, pats nosaukums mūs tik ļoti interesē, bet gan visa Eh, atskaitīšanās procedūra mums, jo patiesībā tieši to mēs eh, vēlēmies panākt, un mēs vēlamies redzēt, vai kaut kas šajā nolīgumā nedarbojas pareizi attiecībā uz datu izrasi un visu, kas attiecas uz Eiropas pilsoņiem. Vienkārši mums ir jānodrošina tas, ka E, šāda veida atskaita parlamentam notiek. Un mēs arī nevaram sākt ar to, ka mēs sakam, lūk, ka mēs e, neusticamies šai personai vai šī persona slēptu e, kādas nekārtības no mums. Nē, mēs nevēlamies būt, būt aizdomu pilni, bet mēs vēlamies tikai īstenot savas pilnvaras. Taču es domāju, ka mēs varētu maksimāli e, drīz rast korektu risinājumu problēmai par datu izrāci. Tālāk runājot par patvērumu. Mana grupa vēlas e, visas paketes un es pakāpeniski ieviešanu. Mēs zinām, ka dažādas pie šim jautājumam ir padomē. Un es domāju arī, ka mēs esam atvērti ieteikumiem un tam, kā mēs kā deputāti varētu eh, palīdzēt no savas puses atbloķēt diskusijas. Un turpināt diskusijas padomē, un es arī piekrītu Saimonam, tad, kad viņš runā par atbildības sadali, E, kopīgu sadalīšanu un solidaritāti, jo tas ir ļoti nozīmīgs jautājums Eiropas Savienības dalībvalstīm, un Eiropas Savienības dalībvalstis ir ļoti nevienlīdzīgā situācijā. Atsevišķām valstīm ir lielāka nasta nekā citām, un ja mēs runājam par Eiropas Savienības robežām un Eiropas Savienību, tad ir jābūt šādai pieeja, tas ir pilnīgi normāli. No otras puses ir Vēl viens komentārs par eh, iekšies drošības stratēģiju, par bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Es vienmēr esmu nobažījusies par likumdošanu, kas aizvien vairāk ierobežo Eiropas pilsoņu tiesības, tad, kad es redzu, ka ārpasaulē uh, ārpasaulē tā, lietas notiek citādi. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Vienmēr ir tendence uzlikt eh, un piemērot eh, stingrākus nos, noteikumus eh, pašiem sev, kamēr pārējā pasaule bauda citu brīvību. Paldies, Albrecht kungs no zaļiem. Um, some... Paldies, priekšsēdētāji. Papildus jautājumi daži vispirms Malstrēs kundzei komentārs. Vai jūs tiešām uh, uzskatāt, ka SIS2 eh, pabeigšana ir realistiska? It... Mēs tērējam naudu visu laiku par to, bet tomēr varbūt vajadzētu domāt par uh, arī alternatīvām vai par to, vai viss ir beidzies. Un, uh, Mans otrais jautājums papildus Sveberskundas uzdotājiem par TFTP. Jo Es eh, gribētu pieskarties savstarpīgumu jautājumam un jautājumam par savstarpējo legā, juridisko palīdzību starp Eiropu un savienīt, Savienotajām valstīm, tad, kad mēs nonākam pie ceturtā punkta, lai eh, šim ceturtā punkta nosacījumam vai to piemēro arī Savienotās valstis. Tālāk par datu uzkrāšanu, ko Cep Cep Ceplers kundze sacīja. Esmu gandarīts, ka jūs uh, iekļaujat šo jautājumu, un tas ir iemesls arī, kāpēc mēs parlamentārieši bieži šo jautājumu uzdodam, taču es aicinu jūs ieviest nepārtrauktos turpinošos juridiskos procesus kopš direktīvas pieņemšanas ļoti bieži Daudzas lietas, kas tiek skatīts nacionālajās tiesās, viena e, Eiropas Savienības tiesā tiek skatīta un ir pienācis laiks pārskatīt visu noteikums par telekomunikāciju datu uzkrāšanu. Es gribētu zināt, kādā veidā šī deba turpināsies, ir tīpaši um, saistībā ar nacionālajām valdībām. Un mans pēdējais varbūt ne jautājums, taču tāda drīzāk būtu piezīme. Tad, kad mēs runājam par krimināliem procesiem, kriminālu vajāšanu, mums nevajadzētu būt plaisai starp jūsu portfeli un rēdīgas kundzes, jo ir ļoti nozīmīgi strā, tas, tad, kad mēs strādājam kopīgi par PNR, piemēram, jautājumu, vai citu datu nodošanu starp Eiropas Savienību un savienotajām valstīm, kur ir runa par datu nodošanu starp, starp mums. Es esmu šeit eh, referents. Es gribētu, lai šie jautājumi tik iekļauti, kā arī par pasākumiem, kā bērnu izmantošanas procedūrām, par eh, kriminālām sankcijām. Mums ir nepieciešamas debates par procedūras tiesībām un arī jautājums par kriminālu sankciju harmonizēšanu un eh, krimināliem procesiem, jo atsevišķas eh, valstis uh, ir nobažījušās pār savu kriminālu procesu un kriminālu vajāšanu principu, pri, e, principu ievērošanu. Paldies. Paldies. E, Goekungu vārdā tagad e, Tavāris kungs. Es sākšu ar FTP. TFTP es gribētu teikt, ka šī slepenība par uh, šī Eiropas Savienības cilvēka izvēle Vašingtonē neveicina eh, sarunu gaisotni un eh, šo te gaisotni par šo jautājumu. Un tas nav tas caurskatāmības gars, kur mēs gribētu ievērot. Tas nav tas, kas mums tika solīts. Un par TFTP mani interesē, kas notika jūlijā un kāpēc jūlija sākumā uh, eh, ASV uh, terorismu eh, sekretārs teica, ka ar SWIFT datiem varēja jau ķert uh, teroristus. Uh, tas bija laikā, kad nebija it kā datu uh, nodošana starp Eiropas Savienību un ASV, jo tikai pēc 1. augusta varēja būt datu nodošana. Tātad es gribētu pārbaudīt, vai tiešām tika jau nodota dati pirms tam. Un man interesē arī jautājums, kur minēja kolēģis par banku trans, transferu datiem saistībā ar 4. pāntu par savstarpējo juridisko palīdzību. Un man ļoti interesē paziņojums, pie kā strādā komisija par iekšējo drošību. Un, manuprāt, ir ļoti interesanti, ka arī dabas katastrofas būs iekļauts šajā paziņojumā. Es ceru, ka mēs saņemsim kaut kādus skaidrojumus par eh, to, kā tiks izmantot apkopotie resursi, piemēram, dabas katastrofu gadījumā, piemēram, eh, transports eh, dabas katastrofu gadījumos, piemēram, mežu ugunskrāk gadījumos. Portugālē bija tādi kontroversiāli informācija, kad Portugāla neizmantoja tehniku, kas bija tās rīcībā. You charter the jo, ja ir čarter lidmašīnas, tad uh, dalībvalsts ir jāmaksā pusi no šīs cenas 180 eh, dienu laikā. Un valstīm, kurām nav naudas eh, šajā krīzes periodā, tas varētu būt sarežģīti. Tad šādi līdzekļi varētu nebūt pieejami. Protams, mēs tagad necīnāmies ar tik daudziem uh, mežugunsgrēkiem, varbūt kā vajadzētu. Ja mēs nevirzīsimies uz priekšu, tad uh, mēs uh, zaudēsim šo te labo izdevību, kas mums tagad ir par pārvietošanas nolīgumu, un nevarēsim atrisināt šo jautājumu ar bēgļiem. report of the general, I think that there was a, a red line on the part. Un man šķiet, ka ir no, novilkt sarkanā līnija padomē budžeta jautājumu sakarā, bet eh, tas nav budžeta jautājums, bet šeit ir jautājums par reģionālu prioritāti un ārējo politiku. Bet pirms es beidzu, es gribētu vērst jūsu uzmanību uh, uz spīdzināšanas upuru reabilitēšanas programmu. Mēs esam runājuši par to ārpus Eiropas Savienību un šķiet, ka mēs eh, nesniedzam atbalstu centram Eiropas Savienības iekšienē, jo 20-30% no eh, bēgļiem, ko mēs uzņemam, ir uh, spīdzināšanas upuri, un viņiem tu, turpmākajās dzīvē, turpmākajā dzīvē ir problēmas dzīv, ģimenes dzīvē, darba dzīvē. Uh, un es domāju, ka mums būtu jāmēģina šo trūkumu iekšlietās likvidēt un veidot jaunus finanšu instrumentus eh, spīdzināšanas upuru reabilit, rehabilitācijai. Šajā sakarā vispirms tiks uzdots mutiskais jautājums. Paldies! Vai no ECR ir kāds deputāts, kas gribētu izteikties? tādā gadījumā nav, tad pie grupām nepiedarošie deputāti Braunskungs. Es esmu pie frakcijām, ne, pie grupām nepiedarošs, bet nerunāju viņu vārdā. E, komisija runāja par ātro uh, koridoru migrācijas jautājumā kvalificētiem strādājošiem. Es, es gribētu. Bet ļoti daudzi atsevišķu valstu iedzīvotāji, kas ir e, kvalificēti strādā e, ārvalstīs. Un Atsevišķas valsts savukārt saskars ar grūtībām apmācīt vai tā, savus darbinieks, vai tādas valsts kā Malī, vai tādu iedzīvotājiem ir jāizmirst, lai viņi iedzīvotāji, kas ir apmācīti, strādātu bagātākās valstīs. Citi speciālisti varbūt neizraisītu tādu ietekmi, taču var not, notiesāt, nolemt tādas valstis kā Mālī izmiršanai. Eiropas parlaments uzklausīja eh, Mālī prezidentu. Es domāju, ka vajadzētu arī sadzirdēt, ko Mālī prezidents sacīja, runājot par patvērumu pakēti. Vai e, ir jāuzskata vairākas e, drošu valsts teritorijas šķērsojušie par e, e, patiesiem patvērumu meklētājiem. Varbūt vienkārši viņi nāk no bīstamas valsts un jā, e, varbūt mums ir jāgatavojas tam, ka vairāku trešo valstu iedzīvotāji e, visā visumā pārcelsies uz Eiropu, jo viss, viss uz to iet. Paldies, un tagad uzklausīsim pārējos deputātus, kuri gribēja izteikties. Sintvelds kundze, vai jūs gribētu varbūt atbildēt vispirms? Labi, tad mēs uzklausīsim pirmo atbilžu kārtu. Yes. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tas varētu varbūt atbildēt jau uz tiem jautājumiem, kas varbūt tiks uzdot par uh, Busatilu kungu, par šo te maksu. Jā, es esmu paudus bāžas ASV iestādēm par to, un uh, mēs arī sniedzām preses paziņojumu par to. Tas tiešām. Uh, nav patīkami, mēs esam saņēmuši sūdzības no individuāliem pilsoņiem par to, un tas tiešām neveicina mobilitāti pāri okeānam, kur mēs eh, cenšamies veicināt, un mēs esam par to runājuši ar mūsu amerikāņu partneriem, un esmu prasījusi eh, Beļģijas prezidentūrai šo jautājumu iekļaut nākamajā tiešlietu un iekļaut padomē. Un eh, mēs strādājam pie tā, protams, nezinot, kāda būs rezultāta, bet mēs izveidējam arī Eiropas esta. Uh, un tas tiešām satrauc pilsoņus par patvērumu pakotni. Paldies par atbalstu, bet man būs vajadzīgs jūsu atbalsts. Man ir vajadzīgs parlamentu un referentu atbalsts, lai panāktu šeit progresu. Daži no priekšlikumiem ir uh, varbūt ar mazāku sarežģījumiem, bet uh, sarežģījumi ir visos. Uh, Rīt būs konference, ko organizē Beļģijas prezidentūra, un, ja nemaldos, tad būs parlamenta pre, delegācija arī turklāt. Protams, mēs neskatīsim visus priekšlikumus, bet būs runa par patvērumu uh, jautājumiem, un es ceru, ka šī konference uh, palīdzēs mums saprast, kāda ir situācija labāk, un varēsim virzieties uz priekšu. Solidaritāte ir svarīga Tas eh, daļai eh, ir pausts arī patvērumu pakotnē, bet komisija nākamgad nāks klajā ar paziņojumu un ar priekšlikumu par iekšējo Eiropas Savienības solidaritāti balstoties uz pilotu projektiem un citām idejām, kas jau ir īstenotas. Tātad mēs eh, jau apkopojam idejas un labprāt uzklausīšu arī jūsu ieteikumu šajā jautājumā. Uh, Sipels kundze un citi jautāja par uh, TFTP, jeb teroristu finanšu izsakošanas programmu. Šīs nolīgums stājās pakā 1. augustā, un, uh, protams, nebija iespējams jau no paša pirmā, par pašas pirmās dienas uh, saņemt kaut ko komisijai. Mums ir tagad, ir pagaidu darbinieki, kas strādā Vašingtonā Tas ir Eiropas pilsonis, kam ir eh, pieredze šajā jomā, kas ir eh, saņēmis pielaidu ASV, un viņš piedalās ikdienas monitoringa eh, procesos, kā tas ir noteikts noliegumā. Es informēju referentu par to, tas bija mm, vasaras vidū un bija grūti jūs sasniegt, bet mēs to publicējām arī tātad pieteikšanās uh, uz šo vakanci beidzas rīt, ja nemaldos, un tad, kad būs šis saraksts, tad es radīšu veidus, kā apspriesties ar jums par kritērijiem šai kandidatūrai. Tas ir tehnisks darbinieks, tas nav politisks amats, tas nebūs cilvēks, kas sniegs preses konferencēs informāciju. Viņš vai viņa katru dienu uh, skatīs un analizēs šīs te pārbaudas, kas tiek veikts katru dienu. Tātad tas ir tāds ļoti tehnisks darbs. Uh, bet šim cilvēkam ir jābūt zināmai pieredzei šajā jomā, un eh, viņam ir arī jāsaņem pielaids no amerikāņiem. Bet, ja nemaldos, tad septembrī būs uh, slēgtā sēde, kurā mēs varēsim detalizētāk apspriest šīs procedūras un uh, kritērijus, izvēloties šo cilvēku šim amatam. Un esmu informējusi arī visus koordinātors uh, par to, ko tikko teicu jums. Uh, būs pārskata komanda, kas skatīs uh, šo darbu, tātad šis cilvēks neziņos katru dienu uh, komisijai, bet mēs kontaktēsimies ar viņu, un šī tad pārskata komanda sešus mēnešus pēc nolīguma stāšanās spēkā, protams, runās ar šo cilvēku arī. Un Beļģu un Nīderlandiešu iestādes jau ir piedāvājušas no lai kā viņu uh, datu aizsardzības iestāžu darbinieki varētu iesaistīties šajā komandā. Mēs šobrīd uh, strādājam pie Eiropas TFTP, ja nemaldos par to kāds jautāja, un uh, mēs uh, ievērosim tos termiņus, kas ir norādīti nolīgumā. Un es ceru, ka varēšu drīzumā jums prezentēt šīs te idejas. Informēšu katrā ziņā jūs par progresu Bija arī citi jautājumi par TFTP. Jā, tā varas kungs. Es domāju, ka uh, eh, Levija kungs, uh, sekretāra vietnieks no SV, uh, eh, minēja par plāno teroristu uzbrukumu Norvēģijā, bet tas balstījās uz veciem datiem, tā kā datu nodošana tika pārtraukta, tā kā jūs februārī parlamentā nobalsojāt pret, tad līdz 1. augustam vairs netika sniegti dati, un tas uh, nedaudz e, pagarinājās, tad pirmajās augusta nedēļās arī netika sniegti dati. Tātad šie dati, uz kuriem balstoties tika notverts e, šis e, terorista aktu plānotājs, bija veci dati. Uh, yes, I, I hope, Mr. Mr. President. Es ceru, priekšsādātāja kungs, ka atbildēju uz visiem jautājumiem par TFTP, bet uh, Es tiešām esmu gatava arī jums sniegt rakstiskas atbildes un runāt uh, ar jums uh, pēc iespējas detalizēt par šiem jautājumiem. Mēs tiešām vēlamies caurskatām darboties šeit. Par bērnu pornogrāfiju. Jā, būs diskusijas padome oktobrī. tas jau ir paredzēts, un vispārīgi mēs redzam, ka ir plašs atbalsts Eiropas parlamentā bet ir bijuši dažādi jautājumi uh, par uh, to, ka varētu pašā saknē jau šo problēmu iznīdēt, tātad uh, avotu um, bloķēt, ja ir kādas bērnu pornogrāfijas tīmekļa vietnes, tās varētu bloķēt, bet uh, tas mums ir jāapspriež sarunās ar visām pusēm šajā likumdošanas priekšlikumā par datu uzglabāšanu. Mēs strādājam pie izvērtēšanas, Ābrecht kungs un citi par to jautāja. Man jāatzīstas, ka mums ir mīls problēmas saņemt no dalību valstīm izvērtējumu datus par uh, šo jautājumu. Lai arī ko jūs domājat par šo direktīvu, uh, šāda te pienācīga iniciatīva būtu jābalst uz to, kā tā tiek lietot dalībvalstīs, vai tā ir bijusi vērtīga, vai tā ir kaut ko panākusi, un dalībvalsts ļoti vilcinās šajā jautājumā nesniedz mums atbildes, un tāpēc šī te izvērtēšana ir aizkavējusies. Bet es ceru, ka mēs varēsim šīs atbalsts drīzumā saņemt turmākajās nedēļās, un, protams, ka mēs eh, to apspriedīsim ar jums un referentu. Nezinu, vai tas jau ir nozīmēts. Par patvērumu pakotni. Termiņš ir 2012. gads. Tātad 12. gadā visam ir jābūt gatavam. Mēs kopā ar tagadējo Beļģijas prezidentūru esam identificējuši jautājumus, kas būtu vienkārši. Eurodak, piemēram, ir neproblemātisks jautājums. Uh, Uh, kvalifikācija un ilgtermiņa rezidents, tur ir ļoti daudz kas panākts par Dublinu, tur ir dažādi jautājumi, jo īpaši iespējamie um, atlikšanas mehānismi, kur uh, padomē ir ļoti neliels atbalsts komisijas priekšlikumam, tikai divas vai trīs dalībvalsts, ja nemaldos, atbalsta šo priekšlikumu, vienkārši gribēju jūs par to informēt, um, par uzņemšanas direktīvām. Uh, Tur ir sarežģīti jautājumi, bet mans plāns ir, protams, arī līdz 2012. gadam to dabūt gatavu, bet tur ir vajadzīgs vienbalsīgs balsojums padomē. Šeit ir daži sarežģīti horizontālajie jautājumi, un mēs ceram, ka risinot uh, vienus jautājumus mēs varēsim atrisināt arī pārējos, bet man tiešām ir vajadzīgs jūsu atbalsts, jo pretestība padomē ir milzīga. Par SIS-2, Albrecht kungs, jā, mēs ievērojam laika grafiku, kā es jau ziņoju padomēji. Mēs gatavojamies šim otrajam solim, mēs eh, vadam sarunas ar izpildītāju uzņēmumu un eh, cerams, ka eh, nākamajā padomē mums jau būs plāns un budžets, ko varēsim prezentēt uh, padomai, un, protams, arī jums, un jūs varēsiet veikt savu izvērtējumu, bet mēs eh, noteikti ievēram šo laika grafiku. Par datu uzglabāšanu, ja nemaldos uz to atbildēju, jūs pieskārāties arī tam, ka pārklājas mans un Redingskundas portfels. Jā, protams, jo šis portfels tika sadalīts, bet mums ir ļoti cieša un laba sadarbība visos šajos jautājumos, Un es domāju, ka var runāt viņas vārdā arī, ka ja vēlaties mūs abas ielūgt šeit komitejā, mēs labprāt uh, pie jums ieradīsimies un apspriedīsim šos jautājumus par iekšējās drošības stratēģiju. Jā, viens no draudiem, Tavareškungs, ir tas, uh, kā mēs uh, risinām katastrofas situācijas, kā varam izmantot solidaritātes klauzulu, kas ir jaunajā līgumā. Uh, nebūs konkrētu budžetu priekšlikumu par to, bet kaut kādu mehānismu, kā mēs varētu apkopot mūsu resursus, lai izvērtētu risku un draudus un uh, pārvaldītu šādas situācijas labāk. Jūs runājat arī par rehabilitāciju attiecībā uz spīdzināšanas upuriem, uh, bet es par to runāšu ar Eštons kundzi. Bronsa kungam priekšlikums par uh, uzņēmumu darbinieku nosūtīšanu, tas skar tikai šīs eh, starptautiskās eh, eh, kompānijas, tas neatieksies uz medicīnas darbiniekiem, tie būs drīzāk inženieri un datoreksperti. Jā, šis jūsu minētais 15 tūkstoši skaidrs, tas ir liels, bet tas ir galvenokārt šajās uzņēmumos. Es domāju, ka tas ir labi, ka cilvēki strādā citās valstīs, gūst pieredzi un pēc tam atgriežas savās valstīs un ar šo jauno uh, pieredzi uh, um, nodrošina šo te cirkulāro migrāciju. Par patvērumu meklētājiem jā, tur ir jāveic individuāls izvērtējums, un visas dalībvalstis ir parakstījušas Ženēvas konvenciju, un katram bēglim patvērumu meklētājiem ir tiesības, tiesības ir individuāli izvērtējumi. Komisija negatavojas uh, piedāvāt neko tādu, kas varētu vājināt šīs tiesības patvērumu meklētājiem. Paldies! Thank you! Paldies, un tagad ir eh, otrā jautājuma kārta. Intelētas kundze, paldies, priekšsēdētājs, sveicam komisāru, vienmēr ir prieks redzēt jūs mūsu vidū. Man gribētos runāt par diviem jautājumiem. Iesākumā Roma jautājums, kuru jau veržā kundze pieminēja sākumā, mēs dzirdējām šajā nedēļas nogalē, ka dokumenti pierāda to, ka Francijas valdība apzināti vērsās pret čigānu apmetnēm, pret Roma apmetnēm. Es domāju, tas ir ļoti nopietni. Mēs apzināmies, ka ir lielas problēmas ar, ar Romu uh, pārstāvjiem un Visbeidzot, mēs esam aicinājuši dalībvalsts nākt klāt ar pienācīgu stratēģiju. Tomēr kolektīvu cilvēku izraidīšana balstoties uz tautību ir ļoti nopietns jautājums. Un es gribētu aicināt komisiju un tīpaši jūsu kolēģi Redingu, kura. Uh, ļoti vispārīgi izteicās par šiem jautājumiem, veikt izmeklēšanu, nepaļauties uz Francijas valdības apgalvojumiem. Ja ir apsūdzības par neligu, nelikumīgiem karteļiem vai valsts palīdzībām, tad komisija veic savu izmeklēšanu, nevis paļaujas uz valdību vai uzņēmumu godvārdu. Otrais jautājums ir PNR. Un mēs gaidām priekšlikums, kas cerams tiks pieņemt nākamajā nedēļā. Es apzinos, ka jūs cieši e, sekot parlamenta rekomendācijām. Es ceru savukārt kolēģi e, e sekos jūsu viedumam, ne, ne tikai tāpēc, ka Mēs e, mums patīk atgādinām komisijai, ka mums ne tikai pirksts ir jātur uz e, balsošanas pogas, uh, mēs esam noteikuši eh, sev grafiku, un mēs tik tiešām ceram, ka komisija pieņem šo jautājumu nākamajā nedēļā un būs kopīga pozīcija parlamentam un komisijai, jo tā kļūda, ko mēs pieļāvām ar, ar eh, SWIFT, eh, tā nedrīkst tikt atkārtot. Un pēdējais mans jautājums šajā sakarā ir tāds. Mēs jau skat, runājām par uh, atbrīvojumu no vīzu programmu, bet mēs zinām, ka Savienotās valsts izmanto šo bezvīzu programmu izdarīt spiedienu uz valdībām, vai nu, vai nu šīs valdības grib iestāties šajā programmā, vai palikt šajā programmā, un vai komisija sagatavot pārskatu par to, kādi divpusējie nolīgumi ir iekļauti sarunās par uh, bezvīzu programmu un cik lielā mērā PNR ir šo sarunu elements. Mēs zinām, ka tas notiek, bet ne visas valdības eh, visai atklāti par to runā, un mēs gribētu zināt, eh, kas tad īsti notiek šo. Thank you. Paldies. Koiļo kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies eh, komisārai Malstrēmai, ka esat ieradusies pie mums. Paldies par uh, viņas uzstāšanos, un es būtu vēl aizvien pateicīgāks, ja varētu eh, saņemt kopiju paziņojumam, jo tajā ir ļoti daudz nozīmīgi dati iekļaut. And... Es uh, apsveicu jūsu Uh, optimistisko ziņojumu par SIS, un es gribētu zināt, vai jau ir kāds provizors uh, darba grafiks tam, kad sistēma sāks darboties. Un kā es pareizi, ja es pareizi sapratu, jūs uh, par visu sistēmu neko neteicāt. Es gribētu zināt, vai tur ir kāda jaunuma. Tāpat arī es apsveicu jūs sacīto par Schengens izvērtēšanas sistēmu. Jūs ļoti eliptiski sacījāt, ka parlaments varēs skatīt šo jautājumu, taču es gribētu zināt, vai mēs varēsim to darīt koplēmumu procedūras ietvaros vai nē. Katrā ziņā es domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, lai būtu Eiropas pieeja Schengens izvērtēšanas sistēmai, un es apsveicu to faktu, ka komisija eh, nāks klajā ar jaunu iniciatīvu. Paldies! Paldies! Botskurts kundze. Dank u wel, voorzitter. Uh, dank u wel, commissaris. Uh, voor... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisārs kundzei par viņas teiktajiem vārdiem. Tik aplūkot ļoti daudz jautājumu un daudz detaļu, taču man vēl joprojām ir pāris jautājumu. vīzu atvieglošanas sistēmu Bosnijai, Hercegovinai un Serbijai. Šis jautājums tiks drīzumā skatīts. Nesmu vēl redzējis rakstisko ziņojumu no ekspertu puses, bet vai nu tas nozīmē, ka tagad tiks raidīta zaļā gaisma šajā jomā? Par šo pašu jautājumu jūs pieminējat Moldovu, Ukrainu, Baltkrieviju un tā tālāk. Jūs teicāt, ka strādājat ar visām šīm valstīm. Taču es gribētu, kāda ir situācija ar Turciju, jo šī valsts ir kandidāte iestāšanās sarunām un vēlētos uzzināt aktuālu situāciju šajā punktā. Runājot par TFTP, jūs teicāt, ka tas nodrošinās lielāku drošību. Vai ir kādi piemēri, lai to pierādītu? Paldies. Ole Jakolino. Sì, grazie Presidente, signora Komisāri, un piešķēra inkontrāli. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies, komisārs kundze. Man ir liels prieks uzklausīt jūs. Mēs sekojam jūsu sniegtajai informācijai vienmēr ļoti uzmanīgi. Tas mums ļoti palīdz, un mēs arī priecājamies, ka runājat tik atklāti. Jūs runājat par ļoti dažādiem priekšlikumiem komisijā. Divi no tiem man ir ļoti svarīgi. Tā ir direktīva par darba darbinieku nodošanu citiem uzņēmumiem un arī par sezonālajiem darbiem. Un šo darbinieku sociālo aizsardzību, ja viņi ierodas no trešajām valstīm. Šajā jomā mums pastāv vajadzības, tādēļ šie priekšlikumi, manuprāt, nāk īstajā brīdī. Tika pieminēt arī pāris pilotu projekti. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, lai ļoti atbildīgā veidā rīkotos ar migrācijas plūsmām. Pirms vasaras pārtraukuma mēs uzklausījām arī Manco vīziju, kungu. Un viņš darbojās ar ko kooperācijas nolīgumu starp Lībiju par uh, cilvēku atpakaļ uzņemšanu. Un tur pastāvēja vēlme ļoti atbildīgā veidā uh, strādāt ar migrācijas plūsmām un pārbaudīt uh, mi migrantu iespējas strādāt. Referents uh, septembrī paredzēja doties uz Lībiju un sadarboties, jo mums ar Itāliju ir 39 nolīkumi, un šādu nolīkumu īstenošana saistībā ar divpusējiem nolīgumiem ir ļoti svarīgi. Mēs arī esam pārliecināti, ka šeit ir nepieciešams vienlīdzīgi sadalīt migrācijas plūsmas, jo tā tad būs taisnīga politika. Tādēļ mums ir nepieciešama arī komisijas stratēģija, kur noteikti jālīdzdarbojas jums un jūsu kolēģai Redingai. Šeit jārunā arī par dažādajām modalitātēm. Sākumā bija tā, ka bija gadījums Sicīlijā, kur ieradās pāris cilvēki, tad ieradās cilvēki jau masveidā ar jahtām, bet ir arī citi migrācijas plūsmas. Dažas no tām ir saistīts arī ar narkotiku tirzniecību. Šeit mums galvenokārt interesē, vai ir kādas konkrētas iespējas divpusējos nolīgumus starp atsevišķām valstīm paplašināt vai rīkoties kādā citādākā veidā, raukoties tieši uz ziemeļu dimensiju. Tātad, lai Eiropas saimnība arī tiek iesaistīta šajā pusē. Kultankungs. Thank you, uh, Chair. I also... Paldies, uh, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties komisārei, ka viņi ir kopā ar mums. Un, e, manuprāt, ir ļoti laba zīme tas, tas, ka viņi saka, ka vēlētos uzturēt atvērtu dialogu. Man ir divi jautājumi. Viens ir par patvērumu paketi. Cik es saprotu, kā šo jautājumu mēs skatīsim eh, līdz eh, decembra beigām. Mans otrais jautājums, iespējams, ļoti muļķīgs, jo esmu jauns šajā komitejā, bet mēs ļoti ilgi jau runājam par Eiropas valsts prokuroru. Un vai Eh, ar Lisabonas līgumu tas vairs nav iespējams, un vai kāda kustībā virzienā padarīt to iespējamu Lisabonas līgumu ietvaros. Paldies, Romero kungs, paldies, eh, Malstrēmas kundze. Diemžēl es nevarēju būt klāt jūsu pirmajā uzstāšanas daļā, taču es gribētu eh, norādīt uz vienu prioritāti, vai jūs uzskatāt, ka, kas manuprāt ir pelnījusi jūsu uzmanību Tās ir eh, vārdarbība pret sievietēm un nepilngadīgajiem, kas tiek īstenot tikai tāpēc, eh, kas eh, tā ir klusā vardarbība, jo iedara privātajā jomā. Un skaitļi vienmēr tiek iekļauti slepkavību statistikās. Tā Šeit eh, nav runa par goda tikai noziegumiem, šeit nav runa tikai par e, ģenitāliju sakropļošanu, šeit ir runa par to, kas notiek mūsu kultūrā, par slepkavībām un nāvis gadījumiem, no kuriem var izmainīties. Tieši tāpat kā runājot par, e, tāpat kā ceļa upuru skaita samazināšanās, mums ir izdevies to samazināt, mums ir jāsamazina arī šo upuru skaits. Un, e, ir uzsākt iniciatīvu izmeklēšanai. Jo arī šobrīd es saprotu, ka jūs rīcībā nav datu, bet kuras valstis ir tās, kas e, izdala šos datus no e, kopīgo slepkavību skaita? Šādu skaitļu nav mūsu rīcībā. Spānijā tāds bija 44 Francijā runā par vienu sievieti ik pa trim dienām, taču nav mums Eiropas datu vairāk kā to, ko mēs saņemam no NVO. Un kā jūs zināt, ir iniciatīva, kas ir e, Eiropas aizsardzības orders, iniciatīva uzsākta Spānijas prezidentūras laikā, bet. E, šajā sakarā mēs nonācām līdz pa, paradoksam, ka ir atšķirīgas situācijas dažādajās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ir tādas, kas, kurās ir tikai atklāti krimināli procesi sakarā ar draudiem, kas izteikti sievietei. Tās šeit nav runa par atšķirīgām e, juridiskām tradīcijām ir tādas, eh, kas ir uzsākušas administratīvas un policijas pasākumus, lai novērstu šos pārkāpumus. Kas notiek? Vai eh, kādi eh, komisijas, vai komisijā nav iespēju vairāk strādāt pie preventīvā darba? Preventīvais darbs ir atkarīgs no lēmēju iestādēm, kas, ir, kas strādā pie šī temata. Es domāju, ka iekšlietu lēmēju iestādēs ir tās, kas strādā jūsu pakļautībā, var e, strādāt pie e, preventīvā darba, lai novērstu draudus, kas ved pie nozieguma, jo e, tas ir temats, kas ietekmē iekšlietu jomu un justīciju, ir e, šajā sakarā. E, š, Eh, policijas un juridiskajām lēmējiestādēm vienoties pār šo, eh, pār šo pārkāpumu novēršanu. Piemēram, tad, kad mēs runājam par cīņu pret bērnu pornogrāfiju, mēs, eh, mēs varam saskaņot darbības gan attiecībā uz attiecīgo lapu bloķēšanu, gan uz kriminālu procesu uzsākšanu. Tāpēc ir jāatzīst, nepieciešamie tiesiskie un policijskie pasākumi, lai mēs varētu izvairīties no eh, slepkavībām. Es domāju, ka šo, pie šī jautājuma ar, varētu strādāt arī tieslietu komisāra Rēdinga. Paldies! Ja nekļaudos, Veržā kundze ir pieteikusies kā pēdējā runātāja šajā kārtā. Jā, es gribēju uzdot īsu jautājumu Valstrēmas kundzei. Uh, Vai Valstrēms kundze uzskata par normālu to, ka Eiropas e, pilsoņi tiek izmantoti nelegālās, e, nelegālās imigrācijas skaitļos, jo, piemēram, Francijā, e, runājot par 40 tūkstošiem nelegālu imigrantu, izraidītajiem 11 tūkstoši ir rumāņu bulgāru. Tā tad Rumānijas un Ungārijas pilsoņi tiek izraidīti nelegālās imigrācijas ietvaros, tas man nešķiet e, visai normāli, ka pret Eiropas pilsoņiem izturs kā pret nelegāliem imigrantiem. Paldies, un tagad eh, atkal vārds Malmstrēms kundzei. So Lielas paldies, tik daudz jautājumu mēs varētu organizēt semināru par katru jautājumu, bet centīšos izteikties īsi. Priekšsēdētāj kungs Intveldes kundzei, kā jau sākumā teicu, es to izlasīju Lemont šorīt un Veržā kundze arī man sniedz materiālus. Protams, tas ir ļoti satraucoši un mēs to arī iekļausim šajā te izmeklēšanas procedūrā, ko veids komisija. Redingas kundzes uh, portfeļa ietvaros tas notiek, bet vairāk komisāri šeit ir iesaistīti, bet tas tiešām ir ļoti satraucoši, ka kaut kas tāds notiek. Un, protams, mēs arī skatīsimies, ko saka Veržā kundze. Protams, ka dalībvalstī ir tiesības izraidīt individus, ja viņi uh, veids uh, noziegumus vai atrodas teritorijā neatļauti. Uh, bet šeit mēs skatām individa uh, tiesības, vai viņi saņem informāciju, vai ir individuāls process, vai netiek šāda kolektīva procedūra īstenot. Tas tiek pētīts. Un um, tas attiecas arī uz pēdējām darbībām par personas datu reģistru. Jā, paldies par pacietību no parlamenta puses par šo jautājumu. Ko, komisāra kolēģija Strasbūrā pieņems uh, šos paziņojumus, un es jau teicu, ka mums būs sanāksme, lai nodrošinātu, ka nebūtu nekādu kļūdu vai pārpratumu. Es jūs noteikti uzreiz pēc tam informēšu par to, ko mēs esam izlēmuši. Pirms informēt presi, protams, jūs būsiet pirmie. Par jautājumu par bezvīzu režīmu un personas datu reģistru man jāraugās, vai tas ir iespējams vai nē. Katrā ziņā tas ir interesants jautājums. Es nezinu, vai ir iespējams saņemt šo informāciju. Par SIS, jā, Kveljo kungs, galvenais punkts ir tāds, ka mums būs kopīgs novērtējums komisijai un padomēji. Tas ir. Uh, Tas nozīmē, ka šis pirmais posms ir bijis veiksmīgs. Mēs vedam sarunas ar apakšuzņēmēju, ar šo to izpildītāju, mēs runājam par cenu, būs dokuments, kas tiks prezentēts 1. oktobra nedēļē, tieslietu iešliegt padomē un būs procedūra saistībā ar budžetu un tā tālāk. Un pēc tam šis dokuments tiks prezentēts arī Eiropas parlamentam, protams. Mēs gatavojam šo te otro soli, jeb milestone, Un tas būs šis te galīgais tests, un ceram, ka tas būs veiksmīgs, un tad tas viss var stāties spēkā, bet galīgie datumi un skaitļi jums būs zinām oktobrī. Par visu, kā zināms, tas ir atlikts. Uh, un es esmu lūgusi saviem dienestiem uzrakstīt jums pilnvērtīgu vēsturi par to, kur mēs atrodamies, kā tas viss notiek, lai jūs pilnīgi informētu un pēc iespējas caurskatām jūs informētu par šiem jautājumiem. Kā es zinu, tad eh, mēs gatavojamies, ka tas varētu stāties spēkā 2011. gada jūnijā. Par Schengens izvērtējumu sistēmu mums bija debats par to nesen parlamentā, un jūs zināt, ka komisija uzskata, ka Eiropas parlamentam būtu jābūt iesaistītam vi uz vienādiem noteikumiem šajā te procesā. Bezkurts kundzei, jā, ir ziņojums, tātad analīze, ko gatavo eksperti, un tas jums šodien tiek nosūtīts. Jūs to saņemsiet Un mēs redzam, ka šeit ir panākts būtisks progress eh, divās valstīs par visiem šiem kritērijiem, kas tika noteikti, kur mēs uh, pavasarī devām tādu kā pagaidu jā, un uh, komisija saglabā savu zaļo gaismu, un tas tiks apspriests ar padomi vēlāk šoruden, un, protams, arī ar parlamentu, un es zinu, ka varu reiķināties ar jūsu atbalstu šajā jautājumā. Par Turciju Mēs tagad uh, pabeidzam pamazām uh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Turciju, vēl ir jāatrisina dažas detaļas un būtu ļoti labi, ja uh, mēs to varētu panākt. Turcijas iestādes ir ļoti konstruktīvi strādājušas. Citos gadījumos tas ir saistīts ar bezvīzu režīmu, bet šoreiz tas nav saistīts. Protams, ka komisija pēc tam, kad mēs to uh, Uh, noslēgsim šo nolīgumu, arī labprāt uzsāktu dialogu ar Turcijas iestādēm par šo jautājumu. Vasarā mums bija oficiāla tikšanās par to, kā jaunais vīzu kodeks varētu tikt ieviests, jo tas varētu atvieglot Turcijas pilsoņiem uh, šīs te procedūras, lai viņi varētu ierasties Eiropā. Mēs skatām šo jautājumu un es ceru, ka mēs varēsim uzsākt dialogu uh, pavisam drīz. Par TFTP Ābrehta kungs, Tavareša kungs par to runāja. Piemēram, teroristu grupa, kas tika atklāta Norvēģijā šovasar, tika tiešām bija iespējams novērst šo teroristu uzbrukumu pateicoties tieši TFTP datiem. Jakolīno kungs, jā. Es domāju, ka vienmēr ir labāk, ja mums izdodas panākt nolīgumu, ja vienošanos Eiropas līmenī ar mūsu uh, kaimiņiem ar Lībiju vai citām vidusjūras uh, valstīm. Ir dažādas sarunas ar valstīm, kas ilgst jau ļoti ilgi. Lībija ir sarežģīts gadījums, kā jūs zināt, bet tas ir mums uh, svarīgs kaimiņš. Tātad mēs esam vērsušies pie Lībijas iestādēm, veidot, uh, vēlamies veidot dialogu ar viņiem, lai raudzītos, kā varētu panākt kaut kādu vienošanos. Eiropas līmeņa vienošanās pluss ir tāds, ka tā ir caurskatām, un te mēs varam apspriest veselu virkni jautājums, ne tikai migrācijas politiku, varam apspriest cilvēktiesības, tirzniecību un tā tālāk. Tātad mēs tiešām uh, vēršamies pie Lībijas iestādām, un uh, ja mums paveiksies, ja mums darbu, darbība būs veiksmīga, tad es plānoju uz turien drīzumā doties, un varbūt varēsim panākt Eiropas nolīgumu. Uh, Mulderkungs, nav muļķīgu jautājumu. Esmu iemācījusies politikā, ka ir tikai muļķīgas atbildes. Un tomēr es ceru, ka jūs nedomāsiet, ka mana atbild būs muļķīga. Uh, Eiropas Savienības prokurors ir ļoti kontroversiāls jautājums dalību valstīs. Tas ir Redings kundzes kompetencē, un viņa tagad uh, organizē diskusijas ar Tieslietu padomē. Tieslietu padomē par šo jautājumu ir grūti rast vienošanos, bet uh, komisija vēlas, lai tas notiktu, bet eh, iespējams, ka tur būs vajadzīgs laiks, jo vēl nav vienprātības par šo jautājumu. Romero kundze, es atbalstu jūsu bāžas. Es piekrītu jums, ka tas ir drausmīgi, kas notiek Eiropas Savienībā. Cilvēku tirzniecība, seksuāliem nolūkiem arī ir šausmīgi noziegumi, un es cenšos pret to cīnīties ar priekšlikumiem, bet šīs te vārdarbība ģimenē, vārdarbība mājās arī ir um, aktuāls jautājums, kas nekādi nav saistīts pat ar citām valstīm un ar ārzemniekiem. Un tiešām ir uh, skumji redzēt, uh, ka šādas lietas notiek Eiropā. Uh, Es domāju, ka mēs daudz varam darīt, eh, diskutējot, eh, salīdzinot situāciju. Protams, galu galā tā ir dalība valstu atbildība, bet lai nu kā es nodošu jūsu eh, aktīvo aicinājumu Redingas kundzei, viņa gatavo dokumentu par dzimumu līdztiesību. Es noteikti viņai pateikšu, ko jūs teicāt, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. Priekšsādātāja kungs, ja nemaldos, atbildēju uz visiem jautājumiem, varbūt ne tajā secībā, kā tie tika uzdoti, bet daži jautājumi elementi pārklājās. Un ja tas ir viss, tad gribētu jums pateikties priekšsādātāja kungs un arī komitejas deputātiem par interesantajiem ieteikumiem un jautājumiem. Un, protams, mani dienest vienmēr ir jūsu rīcībā un uzklausīs jūs un ceru, ka sadarbosimies tikpat labi arī šoruden. Tas pats attiecas uz mums, Malstrēms kundze. And... Jā, mēs tāpat domājam, ka mums ir ļoti laba sadarbība, un eh, es domāju, ka es varu visas komitejas vārdā pateikties jums, komisārs Kunze, par gatavību sadarboties. Es domāju, ka mūsu izveidotā praksa ir ļoti laba sadarbībā, un es ceru, ka mēs tā varēsim turpināt strādāt. Mēs arī ar nepacietību gaidām turpmāko sadarbību, lai varētu aktīvi strādāt šajā dalītajā Uh, atbildības jomā. Es ceru, ka arī turpmāk mums būs šādas viedokļu apmaiņas sesijas, lai uh, saņemtu informāciju par jūsu darba kārtību. Paldies un turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu. ¿Eh? porque es un tema europeo. Porque es un tema europeo. Yes. Yes. Dear colleagues. Dargie kolēģi, nekavēsimies, netērēsim laiku veltīgi. Būtu jauki, ja mēs varētu turpināt ar nākamo punktu, kas ir piektais darba kārtības punkts darba kārtībā. ES ASV noliegums par datu aizsardzību tiesību aizsardzības mērķiem. Valdī. Šeit mēs runājam par divpusējo nolīgumu un uzklausīsim par šo jautājumu mūsu kolīģi Albrehta kungu. Viņš ir referents. Un turpmākajās minūtēs mēs dzirdēsim par pirmajiem diviem darba dokumentiem attiecībā uz nākotnes nolīgums starp Eiropas Savienību un ASV par personas datu aizsardzību, kuri tiek nodoti un apstrādāti, eh, veidzot izmeklēšanas kriminālu noziegumu eh, gadījumos Un te runa arī par policijas un tieslietu sadarbību krimināla lietās. Tagad vārdu došu Albrehtu kungam, un uh, tad būs laiks debatēm. Varēs izteikties komitejas deputāti. Protams, uzklausīsim arī komisijas pārstāvi un padomas prezidentūras pārstāvi, kur arī ir ieradušies klāt. Tātad lūdzu, Albret kungs, jums vārds. Um... Jā, paldies. Paldies, ka man ir iespēja pirmo reizi runāt par šo ļoti svarīgo nolīgumu. Pirmkārt, gribētu pateikties komisijai, jo īpaši Redings kundzes kabinetam par viņu darbu un par iespēju man un ēnu referentiem tikt iesaistītiem debatēs, kas šobrīd notiek par sarunu mandātu saistībā ar šo nolīgumu. Eiropas parlaments jau vairākus gadus un vairāk kārt ir prasījis šādu nolīgumu noslēgšanu, kas būtu visaptverošs ietvernolīgums, jeb pamatnolīgums ar ASV valdību, kas aizsargā personu datus, kad tie tiek nodoti uh, tiesu izpildes un uh, krimināla lietu sadarbības jomā. Uh, Šis nolīgums ir paredzēts kā saistoši ietvars visiem datu nodošanas procesiem ar, un arī nolīgumiem, piemēram, PNR, eh, SWIFT nolīgumiem. Mēs um, nesen par to debatējām un saskaņā ar komisijas plāniem tas automātiski arī mainīs mūsu uh, līdzinējos konkrētos pasākumus runājot par laika grafikiem, tātad šis ietver nolīgums būs visaptvaroši mums, kā parlamentam. Gribētos, lai tajās sarunās, kas bija par TFTP, mēs padām pasīvas, tātad mēs teicām, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu šādi vispārīgi principi, kas mums ir kopīgi ar ASV attiecībā uz datu aizsardzību. Uh, jo īpaši, ja mēs runājam par datu nodošanu kriminālu procesu ietveros un drošības jautājumiem. Tāpēc es un sekretariāts izstrādājām divus pirmos darba dokumentus, kur ir runa par datu aizsardzības noteikumiem Eiropas Savienībā un uh, otrā pusē tātad ASV. Mēs, kā parlamentārieši, līdz ar to varētu panākt uh, vienotu bāzi, lai zinātu, kādas ir atšķirības, kur ir problēmas, uh, runājot par datu aizsardzības principiem. Gribētu apkopot nedaudz šos divus dokumentus, jo jums nebija ilga laika izlasīt šos divus dokumentus, bet gribētu jau pašā sākumā pateikt, ka šie Pirmie divi dokumenti bū, ir tikai pirmie darba dokumenti, mums būs vēl viens vai divi citi dokumenti, turpmākajās nedēļās tie tiks sagatavoti, un tur būs runa par iespējamo šī nolīguma formu un saturu, lai mēs varētu uh, diskusijās vairāk iedziļināties šajos jautājumos, tad, kad mēs uh, vairāk informācijas saņemsim no komisijas un padomas par mandātu. Šiem dokumentiem kas tagad ir sagatavoti, par to var teikt, ka tie uh, apkopo tagadējo ietvaru, kas mums pastāv Eiropas Savienībā, un vispārīgi sakot, šeit ir divas būtiskas atšķirības. Eiropas Savienības likumdošanā privātums un datu aizsardzība uh, ir minēta kā, da, uh, kā pamattiesības. Uh, Tātad eh, pamatiesību hartā tas ir noteikts 8. pantā un arī 7. pantā un arī mūsu jaunajā līgumā 16. pantā tas ir minēts tātad konkrēti kā viena no pamatiesībām. ASV eh, vēsturē privātums un datu aizsardzība nav daļa no klasiskajām pamatiesībām. Tā ir vairāk kā tāda lēmuma pieņemšanas autonomija, un tāds kā saprātīgs gaidas, ka jūsu personas dati tiks aizsargāti un privātums ievērots. Un tur ir vesela virkne uh, likumdošanas aktu, piemēram, ir privātuma likums, 74. gadā pieņemts ir taisnīgs informācijas principi, kas nozīmē, ka uh, ir arī līdzīgi principi, kā mums ir pamatprincipos, bet, piemēram, Eiropas pusē mums ir paredzēta tāda kā datu minimizācija, kas nav paredzēts ASV pusē. Piemēram, mums ir skaidrs mērķi ierobežojums, kas arī nav tik konkrēti minēts noteikumos, kas ir pieņemti ASV. Es domāju, ka tā ir arī būtiska atšķirība, ka šeit mums ir neatkarīga uzraudzība, mums ir neatkarīgs datu aizsardzības uzraugs Eiropas Savienībā un ASV. Šie biroji parasti ir um, nodaļas institūcijās, tātad nav neviena tāda tiešām neatkarīga datu aizsardzības uzrauga. Un no TFTP un PNR sarunām mēs zinām, ka ir arī uh, atšķirības uh, apelācijas procedūrās Piemēram, ASV pilsoņi eh, saskar šeit ar problēmām, un tās eh, arī ir lietas, ko skata Redingas kundzes um, sekretariāts šajās sarunās. Eiropas Savienībā mums jau ir uh, zināmi noteikumi, kas bija iepriekšējā policijas un tieslietu sadarbībā, bet tas nav šajā trešajā pīlērā, jo tur ir īpaši noteikumi Europolam, Prīmas konvencijai, divpusējiem nolīgumiem, tagad mums ir TFTP un PNR, kur arī ir īpaši noteikumi attiecībā uz datu aizsardzību. Šis nolīgums ir paredzēts kā tāds visaptverošs nolīgums, lai noteiktu, uh, noteikums Eiropas pusē runājot par datu nodošanu trešajām valstīm, jo īpaši ASV. Un tas būs arī, zinām, mērā tāds kā pamats, lai izvērtētu a, nākotnes datu aizsardzības direktīvu adekvātumu. Like say, uh, bit... Tātad tas varētu būt uh, līdzīgs jau pieņemtiem likumiem. Kas mums ir jānoskaidro turmākajās nedēļās un mēnešos, un tā būs arī daļa no nākamā darba dokumenta, kādam vajadzētu būt šī nolīguma aptvērumam, kā mēs varam apkopot tādus principus kā proporcionalitāte, kas eh, Eiropas Savienībā tiek skatīts atšķirīgi no ASV likumdošanas, un kā mēs varam atrisināt eh, atšķirības noteikumos par datu aizsardzību, un arī par savstarpīgumu ir jārunā, un par caurskatāmību un neatkarīgu datu aizsardzības uh, iestāžu izveidi. Uh, Būs arī jautājums nevis par uh, nolīgumu saturu, bet arī par nolīgumu formu, kas tiks iekļauts uh, nākotnes darba dokumentos, jo jautājums būs, vai mēs, kā Eiropas parlaments un Eiropas saruna puse, izvēlēsimies uh, saistošu likumdošanu, piemēram, starptautisku nolīgumu. Tas, protams, ietekmēs arī kongresa iesaist vai neiesaist ASV. Un šeit mums ir jāizskata iespējas, kā panākt saistošu noteikumu pieņemšanu Atlantijas okeāna abās pusēs. Un nevis vienkārši, mm, tad mēs nevarēsim mainīt eh, likumus ASV. Tas par darba dokumentu saturu. Ar ēnu referentiem mēs vienojāmies, ka tagad mēs turpināsim strādāt un ka mēs organizēsim uzklausīšanu šeit Liba komitejā. Vēl ir jānosaka datums kopā ar sekretariātu, bet mēs runājam apmēram par oktobra beigām un mēs varētu arī organizēt delegāciju, par to lēmums tika jau pieņemts, bet tas nebūs pirms gada beigām. Tātad nākamā gada sākumā mēs varētu cieši sadarboties ar mūsu partneriem ASV kongresā un senātā. Un tas arī tika izlēmts TTP sarunās, kur mēs ar parlamentu priekšsādātāju Buzeku vienojāmies sākt savu veidu sadarbību ar kongresu lai strādātu pie kopīgiem datu aizsardzības principiem. Un noslēgumā mandāts, manuprāt, netiks apstiprināts pirms novembra beigām, tātad vēl mums būs laiks komitejā pieņemt uh, rezolūcijas projektu novembra Strasbūras sesijai, lai mēs, kā Eiropas parlaments, tātad varētu arī paust savu viedokli par prioritātēm, kas būtu jāņem vērā šajā te sarunu mandātā. Paldies! Un tagad uh, aicinu jūs izteikt komentārus un uh, gribētu saņemt arī jūsu viedokli par šo nolīgumu un par darba dokumentiem. Jā, un tas arī viss. Paldies! Sure. Sure, we're going to be having Un vai mums vajadzētu organizēt tagad debats? Es redzu, ka daži grib izteikties. Un tāpat arī mums ir komisijas un, un padoms pārstāvī ko, Buložē kundze no komisijas ir klāt. Es labprāt dot jums vārdu, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. No komisijas viedokļa, kā referents jau norādīja, komisija 2010. gada māja beigās pieņēma ieteikumu padomēji, kas dod iespēju uzsākt sarunas saistībā ar e, nolīgumu starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm a, saistībā ar datu apstrādi un arī policijas un tiesiskās sadarbības ietvaros. Ieteikums ir pieņemts māja beigās, nodots Eiropas parlamentam saskaņā ar procedūru, kas piemērot klasificētiem dokumentiem, un diskusija notiek padomē. Es gribētu šobrīd atgādināt četrus galvenos mērķus, kāda bija komisijai, sagatavojot šīs dekomentācijas. Pirmkārt, ir jāgarantē pamat eh, brīvību tiesību aizsardzība eh, personas eh, datu aizsardzībā. Tas saskan ar pamatiesību hartu un Lisabonas līgumu. Tad, kad dat, notiek datu apmaiņa starp Eiropas Savienību un Savienotiem valstīm, norādītajos mērķos, tātad tiesiskās, policijas un krimināla uh, Uh, tiesību sadarbības ietvaros. Otrkārt, otrais mērķis - paredzēt skaidru un konsekventu ietvaru un uh, saistošos noteikumus uh, šajās datu apmaiņās. Mērķis ir tikt atbrīvoties no neskaidrībām un trūkumiem, kas konstatēts pagātnē, ņemot vērā eh, atšķirīgās prakses Eiropas Savienībā un Savienotais valstīs datu aizsardzības ziņā. Trešais mērķis ir jāparedz paaugstināts datu aizsardzība, personas datu aizsardzības līmenis tad, kad tie tiek nodoti un apstrādāti abās valstīs, lai varētu izvairīties no krimināliem pārkāpumiem un tiesiskajā krimināla uh, procesu un uh, policijas sadarbības ietvaros ir jāņem vērā e, pamattiesību hartas principi. Tāpēc nebūtu liederīgi attiecināt e, šo pielietojumu sfēru uz citiem nolīgumiem, kuriem nebūtu nepieciešami šie paši izņēmumi. Un pēdējais punkts komisijas ieteikums komisija nepiedievā uh, veidot īpašu juridisku bāzi datu apmaiņai starp Eiropas Savienības savienotiem valstīm. Es to varētu sadalīt, salīdzināt ar direktīvu jau pastāvošu, kas nav juridiskā bāze jur, datu apmaiņai starp abām valstīm. Tie ir pamatpunkti. Paldies, paldies, Bulonžē kundze. Un dod vārdu padomē. E, Moro kungs. Priekšsēdētāji, paldies, esiet sveicināti visi. Es e, nu jau 18 gadus strādāju pie datu aizsardzības jautājumiem. Esmu e, sekojis sarunām pasažieru datu sakarā, SWIFT sakarā un strādāju cilvēku tiesību dien, nodaļā tieslietu ministrijā. Gribu sacīt, ka šis dosie saskars ar pirmo, pirmajām grūtībām tādām, ka ir jāsaprot tas, kā darbojas amerikāņu tiesības. Kā jau to norādīja Eiropas parlamenta juristi, Amerikas datu aizsardzības tiesības ir ļoti sarežģīta mozaika. Un pirmais padomis darbs būs vienoties par mandātu, sekojot komisijas piedāvātajiem mērķiem un ņemot vērā to, ka pirmais solis no Eiropas uz Savienotām valstīm un no Savienotās valsts uz Eiropu bija kopīgie principi, e, kas izstrādāti darba grupā konkrēti ESA. E, gribu e, vērst jūsu uzmanību uz jau paveiktajiem darbiem un norādīt, ka amerikāņu koncepcijas un idejas nav uh, identiskas ar uh, mūsu, bet augsta līmeņa tāda aizsardzības grupā mēs varējām panākt konsensus. Un mūsu mērķis ir skatīt visas iespējas, ko piedāvā amerikāņu tie, tiesības, lai redzētu, vai ir pietiekamas garantijas attiecībā uz tiesību aizstāviešanu. Ar liela uh, eh, prieka es sadarbošos ar Albrehta kungu un ēnu referentiem. Es domāju, ka mums visiem ir viens mērķis konkrēti - aizstāvēt pamat tiesības un to īstenošanu Amerikas kontinentā. Paldies, Marokungs! Un atkal Došu vārdu deputātiem. Bromskungs, vai vēl kāds grib izteikties? Par šo konkrēto jautājumu. Bromskungs, lūdzu. Uh, Paldies. Varbūt mēs uz šo jautājumu mēs jau sniedzām atbildi. Kādas garantijas ir, lai eh, savienotās valstes nenodotu dos Eiropas Savienot informāciju citā, citām valstīm? vai un kāda būtu secinājuma šai sakarā. Esmu nobežies par to, ka Savienotās valsts varētu nodot informāciju vai se secinājums no datu e, transfera, piemēram, vidējo austrumu valstīm par kādu mūsu valsts e, pilsoni. Savukārt, e, saģēbēs varētu izturēt nepie, nepiemērot apstrādīt, apstrādāt šos datus. Savukārt š, šī persona varētu tikt pakļautā draudiem attiecīgajā reģionā. Vai ir garantijas par to, ka Savienotās valsts šādu informāciju nenodos? Paldies! Sīpels kundze. Jā, šodien. Lielas paldies! Es domāju, ka šī īsā debata jau tagad parādīja, kādas izaicinājumus mums nāksies piedzīvot Protams, ne tikai ES un ASV tiesības sistēmas ir ļoti dažādas ar Eiropas Sanības robežās. Šīs sistēmas ir ļoti dažādas, un tas nerada diskusiju vienkāršāku. Tagad pats grūtākais ir noskaidrot, vai ārpus šī konteksta varam iegūt panākumus, kas vieš uzticamību Un ja Brons vēlas saņemt garantijas, tad es saku, ka nekad jau nav simtprocentīgi garantija. Vienmēr, kad mēs slēdzam līgumus, tad kāda līgumslēdzēja puse var neievērot savus solījumus un uzdevumus. Bet ja mēs to ņemam kā priekšnosacījumu, tad mēs, protams, vispār varam apturēt savu politisko darbību. Mums ir jācenšas panākt vienošanās šajās dažādajās sistēmās, lai nodrošinātu pilsoņu tiesību ievērošanu. Un, manuprāt, tas ir ļoti aizraujošs process, kā mēs ar dažādajām sistēmām varam panākt vienošanos. Tādēļ tiešām ar lielu prieku sagaidu trešo Albrehta kunga ziņojumu, kurš tieši aprakstīs šos jautājumus. Un es ceru, ka tad mēs varēsim ļoti entuziastiski un ļoti pamatot diskutēt, jo pilsoņi gaida ne tikai emocijas, bet tiešām gaida labākos rezultātus šajā jomā. Paldies! Thank you. Any other? Paldies. Vai vēl kāds deputāts grib izteikties? Labi, tagad uh, dod vārdu atkal Albrecht kungam papildus komentāriem. Es negribētu tagad izplūst pārāk detaļās. Es domāju, ka Šis jautājums paliek atvērts, lai mēs varētu strādāt pie savām prioritātēm, it īpaši tad, kad mēs runājam par trešo valstu jautājumu, un lai varētu noteikt un ierobežot mērķus, kā arī jautājums par to, lai būtu abām pusēm saistoši principi eh, transfer transfera datu lietošanas ierobežojumiem. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, tad, kad mēs runājam par TFTP, PNR un mums ir jāuzstāj, lai šādi ierobežojumi būtu. Tāpat arī es gribētu novērtēt, eh, sacīt, ka es augstu novērtēšu jebkuru atgriezenisko saikni sadarbībā eh, saistībā ar šiem dokumentiem, kā mēs varētu uzlabot darbu jau pie esošās likumtošanas un arī par to, kāda, kādi būtu kopīgi principi un kā nodrošināt to starptautisku ievērošanu. Tāpēc es gribētu piedāvāt mēģināt norādīt kā komitejā e, un parlamentā tos principus, pie kuriem mēs pieturamies tad, kad mēs runājam par datu transferu. Un lai mēs vienoti Eiropas institūcijās izturētos pret šiem principiem sarunu gaitā. Paldies! Okay, thank you. Paldies! Un vai komisija vai padomu gribētu ko piebilst? Ja nē, tad mēs šo darba kārtības eh, punktu beidzam skatīt un pāriem pie nākamā, kas ir sastais darba kārtības punkts, kurš attiecas uz direktīvu uz aizdomās turamo personu tiesībām, uh, būt informētiem saistībā ar apsūdzībām, kas pret eh, tām ir izvirzītas. Un šeit mēs eh, no komisijas uzklausīsim direktīvas priekšlikumu. Priekšlikums no Eiropas komisijas ir otrais solis ceļu kārtē procesuālajām tiesībām, ko padomu pieņēma pagājušajā gadā Stokholmas programmas ietvaros. The... Man tikko sekretariāts ziņo, ka komisija e, šobrīd vēl nav pārstāvēta uz šo brīdi, jo mēs esam apsteiguši mazliet savu grafiku. Tāpēc es domāju, ka būtu saprātīgi uh, Tagad eh, no, eh, izsludināt eh, ap desmit minu, minūšu pārtraukumu, līdz pie mums ierodas komisijas pārstāvis. Paldies! Dear colleagues, Dārgie kolēģi, if you do not mind, ja neiebilstat, mēs uh, atsāksim darbu. Es uh, domāju, ka mums saprātīgi jāizmanto laiks. mēs eh, priekšlaicīgi sākām skatīt mūsu sesto darba kārtības punktu eh, par tiesībām uz informāciju krimināla procesā. Šis ir svarīgs solis, lai mēs varētu pabeigt vienošanos par direktīvu uh, saistībā ar informācijas sniegšanu krimināla procesos. Pie tās strādāja Barones Lutforda un šeit parlamentā Lībe komitejā. Mums, mēs pieprasām plašākas garantijas krimināla procesos. Mēs esam tās priesaši, pieprasījuši jau labu laiku, un tādējādi mēs uh, sagaidām, ka tiks spērti nākamie soļi. Un mēs vēlamies atgādināt arī to, ka Libē komiteja vēl nav pieteikus, eh, nav nozīmējusi referentus, bet mēs sveicam mūsu vidū komisijas pārstāvi Sonkas kungu. Ja es pareizi izrunāju jūsu vārdu, Sonkas kungs, jums tagad ir tiek dots vārds. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojiet, ka mēs te mazliet iekavējāmies. Uh, taču eh, es gāju ārā no savas sēkas, kad saņēmu telefonu zvanu, ka jūs esat gatavi sākt skatīt šo punktu. Vispirms eh, gribu pateikties par atbalstu sarunās trilogā par A pasākumu inform, eh, tiesību uz informācijām un tulkojumu šo pasākumu, par kuru direktīvu tiks formāli pieņemta padomē, mēs eh, gribu sacīt, ka tas ir, eh, ka tas ir ļoti labs sadarbības apliecinājums tam, kā mēs, mūsu institūcijas sadarbojas, lai varētu uh, šos pasākums pārvērst par realitāti. Un mēs gribam pateikties par labo sadarbības garu un ceram uz labu sadarbības garu atlikušajās sarunās. Nākamie pasākumi būs B pasākums, e, priekšlikums par tiesībām uz informāciju. Un tas jau ir iesniegts formāli komisija jūlijā un iesniegts formulēts komisija jūlijā un iesniegts parlamentam. Savukārt mēs ceram nākamajā nedēļā sākt sarunas Beļģijas prezidentūras vadībā. Šis priekšlikums konkrēti ņems vērā uzaicinājumu, kas ir pausts pagājušās uh, vasaras ceļu kartē, ko ir sagatavojis padomi, kas norādīja B pasākumu kā uh, otro soli visā procesā. Un reaģējot uz šo uzaicinājumu, mēs mēģinām harmonizēt divus aspektus šajā pasākumā - informāciju par tiesībām personai, kas ir iesaistīta krimināla procesā, un otra daļa - informācija par uh, apsūdzībām, kas izvirzīts šai personai. Abi jautājumi jau ir iestrādāti Eiropas cilvēktiesību konvencijā un arī Eiropas eh, Savienības uh, E, Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē Strasbūrā, taču ir ļoti liels atšķirības tajā, kā šīs tiesības tiek īstenotas dalībvalstīs. Un tas attiec gan uz informāciju, kas tiek sniegta personai, kā tā tiek sniegta šajā sakarā, un metodēm, kādā šī informācija tiek sniegta. Komisija piedāvā to, lai aizdomās personas kas atrodas arastā, saņemtu rakstveidā informāciju. Tas ir jaunas tiesības, kas tiks izveidots Eiropas Savienības līmenī, informācijām par aizdomās turēt personu tiesībām, kas tiek saņemts rakstveidā. Tas būtu tiesība vēstule parauga tipveida, norādošs modelis šādai vēstulē, un tomēr netiek pie, piedāvāts, lai būtu šī tiesība vēstule viena veida, taču mēs aicinām izveidot rakstisku vēstuli un apzināmies, ka ir aptuveni 15 dalībvalstis, kas nesagatavo šādu rakstisku paziņojumu par tiesībām. Protams, dalībvalstis varēs to varēs pievienot eh, papildus tiesības un varēs izmantot eh, nevis šo tipveidu vēstuli, bet savu, eh, savu pašu sagatavot vēstuli. Vairākas dalībvalstis piedāvā šo tipveidu vēstuli vairākās valodās, pa 40-50 savukārt citas tikai dažās valodās. Un doma ir tā, ka uh, Ik viens aizdomās turamais saņem šādu vēs, šādu rakstu e, tiekot arestēts policijas iecirknī, un mēs saga vēlamies sagatavot šo tipveidu vēstuli 23 valodās, savukārt dalībvalsts var koriģēt un pielāgot šo tekstu savai konkrētai situācijai. Tālāk ir ja, domāts sniegt eh, skaidrojumu par izvirzītajām apsūdzībām. Un eh, tas eh, nozīmē arī tiesības piekļūt faila informācijai. Tā informācija, kas ir šajā dosijai iekļauta pret personu. Eh, saņemt informāciju, kāda varas iestādēm ir pret šo personu. Mēs gribētu uzsvērt to, ka šis pasākums ir daļa no komisijas pūliņiem nodrošināt minimālu tiesību standārtu visā Eiropas Savienībā. Lai visur būtu nodrošināts šis minimālais standarts, lai mēs varētu veidot labākus savstarpējās eh, atzīšanas instrumentus un tik tiešām veidojot eh, šīs tiesības kā minimālos standarts Eiropas Savienībā, mēs arī varētu labāk nodrošināt eh, tiesiskās sadarbības funkcionēšanu, kā arī sadarbības starp arī būtu vienotas darbības tiesnešiem, izmeklētājiem un pilsoņiem saskaroties ar izmeklēšanas situācijām. Un tagad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Paldies, Ksonkas kungs! Mēs tagad eh, uzsāksim debatas bet iespējams eh, padomi gribētu izteikties. Oui, merci. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vispirms, eh, prezidentūra vēlas pateikties padu, komisijai par iniciatīvu. Padomē ir ļoti svarīgi respektēt pieņemto ceļu karti. Un e, padomu ļoti gaidīju šo iniciatīvu. Ir svarīgi uzturēt e, iesākto ritmu pēc tam, kad pirmais instruments jau ir pabeigts un drīzumā tiks pieņemts oktobra padomē Tas būtu pirmais ļoti svarīgais solis, un šobrīd mēs pārējām pie ļo, otrā ļoti svarīgā soļa. Šeit ir runa par papildus tiesībām, kas palīdz procedūras ietvaros, un uh, padomē šobrīd ir priekšlaicīgi uh, teikt, kāds tad būs galā, mums jau diskusijas vēl nav sākušās, bet ja mēs runājam par principu, tad ir ļoti nozīmīgi nodrošināt. Uh, minimālu kopēju pamatu tiesībām uz informāciju un ir ļoti interesants komisijas priekšlikums, sagatavojot šo tiesību vēstuli, jeb tiesību rakstu. E, šajā sakarā e, etapā, protams, es nevaru sniegt e, padomes pozīciju, jo diskusijas sākas tikai rītdien darba grupās, taču es gribu sacīt uz, uz jau tagad eh, parlamentam, ka padome visīsākajā laikā mēģinās eh, izkristalizēt kopīgu pieeju šim instrumentam, lai varētu maksimāli drīz uzsākt dialogu ar parlamentu par šo tēmatu, un mēs eh, īstenosim visus, visus mūsu līdzekļus, darba grupas sanāks kopā, un mēs redzēsim, kad būs iespējams skatīt šo jautājumu parlamentā, taču ceram, ka jau gada beigās mēs varēsim e, nonākt līdz iespējamam dialogam ar parlamentu. Paldies, Vairkungs! Tagad es dodu vārdu deputātiem Sīpels kundze. Jūs gribētu izteikties? No, Nē, jūs nesat pieteikusies. Tad Albrecht kungs lūdzu. Yeah, thanks. Um, first of all... Jā, paldies. Pirmkārt, paldies. Es augsti vērtēju šo ceļu karti un to, ka ir izveidoti minimālie standārti krimināla procesos. Man ir tikai divi jautājumi par tiesību vēstuli un par tiesībām uz informāciju krimināla procesos. Pirmkārt, par tiesībām neizteikties, kas nav iekļautas šajā piemērā tiesību vēstulē, kā ar to. Tas ir tikai jautājums, vai tas ir iekļauts un kā, un arī lai um, cilvēks nepadarīt sev vainīgu vai neizvirzīt pret sevi apsūdzības kaut ko sakot, tas ir svarīgi. Man ir tikai jautājums, kā tas tiktu ieviests. Un otrkārt, par pieeju informācijai. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai tiktu nodrošināta nevis kaut kāda pieeja tikai bet uh, apsūdzētā advokātiem arī būtu jābūt pieejai dokumentiem, nevis vienkārši, lai dotos uz kaut kādu slepenu lasītavu, bet lai viņi varētu saņemt šos dokumentus, lai viņi varētu ar viņiem strādāt. Gribēju tikai zināt, kā tas uh, darbosies, vai ir jau kaut kādas idejas par to, kā to varētu ieviest. Paldies! Thank you! Paldies! Būsu tilkungs! Paldies priekšsēdētāji un paldies uh, komisijas pārstāvim par prezentāciju. Sākumā gribētu atzīmēt, ka šis šķiet daudz skaidrāks procedurāls jautājums nekā pirmajā dosjē par procedurālajām tiesībām, kad mēs īsti nezinājām, ar kuru priekšlikumu strādāt. Tagad cerams, at, esam atgriežušies normālajā pasaulē, kad komisija izsaka priekšlikumu padomēji un parlaments to skata. Es ceru, ka parlaments pozitīvi vērtēs šo priekšlikumu, tā tas jau bija ar pirmajiem priekšlikumiem, un man arī ir pāris jautājumi. Un varbūt varētu saņemt vairāk informācijas no komisijas. Pirmkārt, mēs šeit runājam par rakstisku tiesību vēstuli, bet, ja saprotu, tad komisija teica, ka tā nebūs harmonizēta tiesību vēstule, un gribētu uh, lūgt komisijai sniegt papildus paskaidrojumus, kādi šķēršļi šeit ir sagaidāmi, kāpēc tad nevarētu būt vienota tiesību vēstuli ar vienotām tiesībām. Tātad viena standarta vēstule visiem, kas ir aizdomās turētie, kas tiek arestēti Eiropas Savienības valstīs. Vai eh, tiek noteikti kaut kādi minimālie standarti, atļaujot dalību valstīm pievienot papildus informāciju, vai varbūt ir iespēja eh, vienkārši uzlikt par pienākumu sniegt rakstisku tiesību uh, dokumentu, tātad informāciju par tiesībām, varbūt komisija varētu uz to atbildēt. Un otrkārt, kādas tiesības par tām varētu saņemt detalizētāku informāciju, uh, papildus tam, ko Albrecht kungs jau jautāja. Un jautājums, vai tā būs tikai prasība, ka ir jābūt rakstiskai vēstulei, vai jābūt arī uh, skaidrojumam jo varbūt, ka ir situācijas, uh, kad cilvēki neprot lasīt, vai varbūt viņi prot lasīt, bet nevar saprast šo tiesību vēstuli. Tātad vai šis jautājums tiks risināts šajā priekšlikumā? Paldies! Thank you! Paldies! Latfords kundze! Thank you very much! Paldies, priekšsēdētāji! Tā kā es esmu atbildīga par šīs procedūras uh, uh, neatbilstību standartiem, kā stand, Saimons to aprakstīja, runājot par pirmo procedurālo tiesību pasākumu, tad man tagad ir prieks, ka mums ir tik ātri iesniegts komisijas priekšlikums uh, tik drīz pēc uh, sarunu noslēgšanas par tulkošanas pasākumiem, kur mums bija uh, dažādi eh, šķēršļi, kas bija jāpārvar un kas bija saistīti ar Lisbonas līgumu stāšanos spēkā. Tas nebija vienkārši, bet galu galā mēs pie rezultātu nonācām, tāpēc esmu ļoti priecīga, ka mēs tagad ātri virzāmies uz priekšu un cerams, ka varēsim izmantot šo situāciju eh, arī turpmākajās uh, eh, jautājumos, kad runāsim par, par procedālajām tiesībām. Esmu ļoti pateicīga komisijas eh, dienestiem un arī Redings kundzei par šo te darbu, kas ir paveikts. Tikai viens jautājums, un es ceru, ka Bēļģijas prezidentūras uh, ietveros mēs uh, varēsim vismaz uh, garu ceļu gabalu noiet līdz šim galīgiem nolīgumam. Es varbūt uh, neesmu pietiekami rūpīgi izlasījusi šo skaidrojumu, bet man ir nedaudz sajūts, kāda ir atšķirība starp trešo un ceturto pāntu. Trešajā pāntā ir runa par tiesībām uz informāciju, ja kādam ja kāds ir turēts aizdomās, vai viņam ir izvirzīta apsūdzība, un tad viņam ir jā, tiesības saņemt informāciju pieejamā valodā, un uh, ja cilvēks ir arestēts, tad viņam ir jāsniedz informācija par procedurālajām tiesībām rakstiski, tātad šajā tiesību vēstulē. Es nezinu, vai ir uh, vērts nodalīt šīs divas situācijas vai nebūtu iespējams aizdomās turētajam arī sniegt pilnu tiesību vēstuli? Kāpēc ir šī atšķirīga attieksme? Un potenciāli te varētu būt papildus sarežģījumi. vai nebūtu vienkāršāk uh, un uh, labāk, ja uh, trešais un ceturtais uh, pants varētu tikt tā kā apvienos, tā kā būtu vienota procedūra abām šīm grupām, kas būtu rakstiska tiesība vēstule, informējot aizdomās turētos un arestētos par viņu tiesībām. Thank you. Mr. Paldies, Bronks kungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pārsteigts, ka ir jāsaka dalību valstīm, ka aizdomās turētiem ir jāsaņem informācija par to, kas tad viņiem tiek izvirzīts kā apsūdzību. Un uh, informācija par aizdomās turēto minimālajām tiesībām. Es domāju, ka uh, dalību valstis uh, to Uh, varētu pašas darīt. Un uh, dīvaini, ka uh, šeit ir runa arī par Eiropas arestu orderu. Mēs vienmēr teicām, ka tas ļautu cilvēkus nosūtīt uz valstīm, kur ir zemāk standarta. Un tagad šķiet ir pieļāvums, ka tas ir taisnība. Un, manuprāt, vismaz minimālo standartu noliegumam bija jātikt pieņemtam pirms aresta ordera apstiprināšanas un nevis tagad vēlāk. Paldies, Vandes Topkungs. Wel, voorzitter, ik zal in het Nederlands praten. Um, ik had eerst even een, een tekst. Jā, priekšsādātājs runāšu nīderlandiešu valodā. Tagad mums ir komisijas priekšlikums, un otrajā lapusē ir runa par direktīvu. Tas attiec uz tulkošanas pakalpojumiem, tā ir pieņemta 2010. gada oktobrī. Tas nevar būt pateicis, to vajadzētu pārbaudīt. Un vēl par tiesisko pamatu komisija tikko skaidroja, taču tas mani nepārliecina. Šie komentāri ir ļoti vāji. Šeit ir jāpiemina arī subsidaritātes princips un gribētu dzirdēt plašāks skaidrojums no komisijas puses. Manuprāt, tas ir saistīts ar kriminālu vajāšanas tiesību, tiesībām nacionālajās tiesībās, un šeit ir arī startautiski atzītas tiesības, kā tiesības uz klusēšanu, ko pieminēja starptautiskie nolīgumi. Un tos ir pieņēmuši Nīderlandē Nacionālā parlamenta, taču saistībā ar šo direktīvu tas tā nav. Kā tiks iesaistīti Nacionālajā parlamentā, vai tie tiks informēti, vai viņi var līdzdarboties? Vai šeit tiešām tiks nodrošināta subsidiaritāte? vēl mums ir otrā panta otrais punkts Eiropas līgumā, kur runa ir par dažādajām tiesību un tradīcijām, satversmu tradīcijām, un tas arī ir jāaplūko kopā ar subsidaritātes principu. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem. Un vēl viens praktisks dabas jautājums kā tas notiks, kad kāda persona tiek aizturēta, vai viņam tad ir uh, veidlapa 40 valodās, kur viņš saņem informāciju. Kā tas praktiski notiks? Paldies. Okay. Neredzu, ka kāds vēl gribētu izteikties. Jā, tomēr Romero kungs. Paldies, eh, priekšsēdētājs jau labu laiku ceļu roku, bet jūs man neredzējāt. Šis ir mans pirmais sasaukums kā eiro deputātei, un es gribētu apliecināt savu, paust savu pārsteigumu, jo šīs tiesības sākas ar tiesībām uz tulkojumu, nevis ar e, tiesībām par šo, e, ar šīm pamatiesībām. Taču es nevaru pieņemt to, ka mums ir jāpieturas pie eh, tā, ka mums ir eh, jāpieturas pie ceļu kārtas jās, eh, un procesa tiesībām ir jāseko iesākto ceļu. Ļoti bieži šeit ir nesaraujama savstarpēji paketi. Mēs nevaram runāt par tiesībām bez tiesībām uz tulkojumu, ka, ja nav tiesību hartas, un mēs nevaram par tie, runāt par tiesību hartu, ja nav visa turpmākā. Tāpēc mums vajadzētu Eh, pie šīm tiesībām eh, strādāt un sagatavot eh, tas maksimāli īsā laikā un arī Beļģijas prezidentūrā. Jā, no, arī komisija varētu uzņemties iniciatīvu, lai mēs iekļautu citas tiesības, ne tikai tās, e, kas tiek piedāvātas, un ja atsevišķas valstis nespēja tikt e, galā ar saviem pienākumiem, tad komisija vai un padomu var no, un Beļģijas prezidentūra var noteikt tās obligātās tiesības, kam tur ir jābūt. Un es gribētu par šo tiesību e, vēstuli runājot, noskaidrot, kādas E, kuras ir valstis, kādas, e, kās, kuras ir tās valstis, kādu ir informācija tās sniedz, un mums parlamentā būtu jāmēģināt, jāmēģina uzlabot šo rakstisko e, tiesību vēstuli, lai tā atbilstu minimālajam pieņemamiem standartam tām pamattiesībām, kuras mēs vēlamies, kuras mēs vēlamies aizstāvēt. Paldies, paldies, Romero kundze nākošais runātājs. Vai vairāk neviens deputāts negrib šobrīd izteikties? Tādā gadījumā mēs varam atgriezties atpakaļ pie komisijas pārstāvis Sonkas kunga, lai viņš atbildētu uz pirmo jautājumu komentāru kārtu. Paldies priekšsēdētāji! Paldies visiem Lībe deputātiem, kur uzdev jautājumus un pauda komentārus. Tas jau ir laba norāde interesei, ko jūs izrādāt šī jautājuma sakarā. Pirmkārt, tomēr, kāpēc tikai šīs e, ties, četras tiesības e, tiesību vēstulē? Tāpēc, ka komisijas e, nodomas. No bija neharmonizēt tiesībās uz būtību. Mēs gribējām sniegt kādu norādi tām tiesībām, kam ir jābūt eh, iekļautām, taču pirmkārt tā ir tipveida vēstuli, indikatīva, norādoša rakstura, dalība valstis var to papildināt un nekādā ziņā eh, tā neietekmēs esošās tiesību vēstules, kuras dalība valsts izmanto šobrīd. Un otrkārt, pēc dažiem gadiem es gribētu aktualizēt šo tiesību vēstuli pēc tam, kad ir ieviešanas ziņojums par direktīvu. Mēs piedāvāsim iekļaut uh, tālākas tiesības, un ir tīri loģiski tas, ka tad, kad šīs piecas tiesības, kas ceļu kartē iestrādātas, iekļautas, ka tām ir jābūt arī tiesību vēstulē. Un uh, tas varētu būt uz 2013. un 2014. gadu. Šo laiku ceļu kārte būs ieviesta praksē un iespējams, ka tādā gadījumā mēs varam padarīt tās būtību obligātu, jo tad mēs būsim šo piecu tiesību, šīs piecas tiesības harmonizējuši. Un mēs uzskatām, ka ir nepieciešams atgriezties nākotnē pie šīs tiesību vēstules. 12 dalība valstis, kurās jau ir tiesību vēstules praktizētas, ir norādītas ietekmes izvērtējumā. Man nav saraksta priekšā, bet tas ir publisks dokuments un jūs varat tajā ieskatīties brīvi Un tādējādi jūs varat arī ātri vien izrēķināt, kuras tad ir tās 15 eh, eh, pārējās. Ko darīt, ja persona ir lasīt nepratēja vai ir eh, nevar lasīt? Ir jāsniedz palīdzība personai, kura nevar saprast, izlasīt tiesībās to. Pirmkārt, Pašai tiesību vēstulē ir jābūt uzrakstītai viegli saprotamā valodā. Ja jūs esat izlasījuši priekšlikumu tekstu, tā nedrīkst būt rakstīta sarežģītā juridiskā valodā. Un, ja persona nespēja to saprast un izprast, tad ir jāsniedz papildus palīdzība atšķirības starp 3 un 4 pantu, kāpēc tā ir iekļauta e, parasta e, aizdomās turamai personai un aizturētai aizdomās e, turamai personai. Atšķirība ir iekļautā komisijas ieteikumos cīņai pret spīdzināšanu, kur ir norādīts, ka Atsevišķās sadaļās eh, Eiropas padomas dokumentos ir norādīts, ka tās personas, aizdomās turamās personas, kurām ir nepieciešama rakstiska informācijas, biežāk ir tās, kas atrodas arestā. Jo tās ir vieglāk eh, ievainojums, eh, trauslāks nekā personas, kas var aizstāvēties pašas procedūras gaitā. Taču varētu izrādīties, ka procesu galā dalībvalsts apvieno šos procesus un nāk klājā ar tiesību vēstuli, kas ir adresēta visiem. Un koplēmumā iespējams mums būs e, tiesību vēstuli, kas attiec uz visām aizdomās turamajām personām. Mums e, Mēs pagaidām esam pieturējušies eh, ceļu kartei un secībai, un mūsu doma ir pieturēties pie šīs secības arī nākotnē, jo mēs uzskatām, ka mēs gribētu izvairīties no tādas likumdošanas, kas eh, nebūtu derīga. Un, uh, it has failed. Treaty, a... Es nevēlētos eh, situāciju, kas ar lielu blīkšķi eh, izgāstos, un mums ir jāapzinās to, cik situācija ir sarežģīta, un mēs nevēlētos, lai, lai mēs ar lielu joni pieņemot visu kopā, panāktu pretējo efektu, tāpēc mēs labāk Eh, esam izvēlējušies šo soli pa solim pieju, eh, kādā veidā mēs varam ieviest ceļu kārti. Un pēdējais jautājums par to, kā mums jau sen vajadzēja ieviest šīs tiesības, tad, kad mēs runājam par Eiropas arestorderi un citiem instrumentiem. Jā, protams, tas ir viens no Tamperes secinājumiem um, būtiskākajiem pirms 11 gadiem, kad dalību valstu atzīve, vadības atzina, ka savstarpēji atzīšana nevar darboties, ja netiek minimāli tuvināti standarti cilvēku tiesībā. Um, un tāpēc ir bija sagatavota uh, zaļā grāmata un priekšlikumi 2004. gadā, kas izgāzās, un tagad mēs runājam par ceļu karti, iesaistoties dalību valstīm, komisijai un parlamentam, un šī ir, šis nu tāds risinājums ir, kas tiek meklēts. Es eh, atkal gribu atgriezties, šķiet, Būsutilkungs uzdev jautājumu par datumiem otrajā lapusē. Tas ir pieņemšanas datums tā pasākumam, tam vajadzētu būt pareizam, mēs to pārbaudījām. Tam jātiek formāli pieņemtam 8. oktobrī. Tas nav priekšlikums, bet pirmais pasākums, kurš, uz kuru mē, par kuru mēs runājam. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies! Nu, varbūt gribētu arī padome sniegt savus komentārus, ja padomi ne, tad mēs uz šo brīdi uzskatīsim, eh, ka esam pašreizējās Lībē komitejas sēdes darba kārtību pabeiguši skatīt, un tagad es uzaicinu zālē palikt koordinators, lai mēs varētu pāriet pie koordinātāra sanāksmes. Taču reiz gribu sacīt, ka tā kā mēs esam pabeiguši priekšlaicīgi, šo darba kārtību. Es aicinu eh, tagad eh, ievērot nelielu pārtraukumu uz 15 minūtēm un sākt uz 10 minūtēm un sākt koordinātoru sanāksim pulksten sešos. Paldies!